Kolēģi, dāmas un kungi, sāksim mūsu sanāksmi, mūsu pēcpusdienas uh, sesiju, eh, kas ir veltīta viedokļu apmaiņai ar uh, diviem Dānijas ministriem. Ar Olisonu un pirmkārt ar Henriku Dāmu. Viņi, viņš ir kādreizējais parlamenta deputāts, arī, un arī otrs ministrs kādreiz bija par, Eiropas parlamenta deputāts. Laipni lūgti! Eiropas parlamentā. Vispirms tiksim galā ar tējas jautājumu. Mēs ļoti gaidām uh, uzklausīt to, ko teiks Dānijas prezidentūra. Daudz no jums ir neformāli tikušies ar Dānijas prezidentūras pārstāvjiem. Esam bijuši Kopenhāgenā. Esmu runājis uh, ar uh, Henriku Kopenhāgenu, arī tā bija ļoti noderīga sanāksme. Un tāpēc mēs tiešām necītību gaidām, kas jums būs sakāms. Laipni lūgti atkal atgriežoties Eiropas parlamentā savā jaunajā lomā kā transporta ministrs Dānijas karalistē. Lūdzu, jums ir dots vārds. Brian, mange tak. Lielas paldies. Lielas paldies, ka dodat man vārdu. Dāmas un kungi, dārgie Eiropas parlamenta locekļi, deputāti. Uh, Turmāko sešu mēnešu laikā Dānija būs padomis prezidējošā valsts, un tā ir lieta, ko mēs gaidā, gaidījām ar lielu nepacietību, un tieši tāpēc es ļoti priecājos šodien jūs iepazīstināt ar Dānijas prezidentūras programmu turismu un transporta komitejā. Es priecājos, es priecāšos arī diskutēt par šo uh, programmu ar um, parlamentu locekļiem. Es uh, saprotu, ka es, es prezidentūrai ļoti svarīgi ir eh, cieša un um, sekmīga sadarbība ar Eiropas parlamentu. Es zinu, ka darbs, kas notiek komitejās, ir um, izšķirošs, lai varētu nonākt um, pie mērķiem, kas palīdz virzīties uz priekšu Eiropas Savienībai, jo īpaši sarežģītajā pašreizējā situācijā. Es uzstāšu uz to, ka Dānija pilnībā atzīst atbildību, kāda gulstās uz prezidentūras pleciem, un mēs zinām, eh, cik ehm, plaši ir izaicinājumi, kas mūs gaida, un mēs tam esam labi sagatavojušies. Esmu par to pārliecināts. Esmu strādājis ar saviem sadarbības partneriem, esmu vairāk kārtīgi bijis Eiropas parlamentā, un mums bija kontakti ar vairākiem eh, komitejas locekļiem. Man bija arī kontakti ar uh, transporta un turisma komitejas priekšsēdis un uh, transporta jomā Dānijas prezidentūra strādās pie aizraujošiem un nozīmīgiem jautājumiem. Mans kolēģis Ole Sons, kurš ir jūras pārvadājuma ministrs, uh, runās precīzāk nedaudz vēlāk. Būs divas transporta sanāksmes, kuras notiks 22. un 23. martā un 7. un 8. jūnijā. Danijas prezidentūra koncentrēties uz zaļo izaugsmi, tā mūsuprāt ir um, izai no krīzes. Lai ef efektīvs transporta nozares mm, risinājums var nāk par labu visiem. Un uh, mūsu darba kārtības prioritāšu sarakstā ir uh, pirmās dzelzceļa mm, paketes pārskatīšana, te, kā arī uh, Galileo Runājot par dzelzceļa pārs, paketes pārskatīšanu, mēs vēlamies sasniegt risinājumu otrajā lasījumā ar Eiropas parlamentu mūsu prezidentūras laikā. Jūs zināt, ka šis priekšlikums, mēs zinām, ka šis priekšlikums ir svarīgs jautājums, lai stiprinātu dzelzceļa pozīcijas Eiropā. Eiropā tas bija liels izaicinājums izveidot vienotus principus, lai uh, dzelzceļš varētu uh, iet arī pāri nacionālajām robežām. Dzelzceļa jautājums ir gan sarežģīts, bet mēs varam nonākt pie labiem rezultātiem. Pirmās pakotnes pārskatīšana ir svarīgs solis, lai Eiropa virzīties uz priekšu un lai būtu tāds dzelzceļa sektors, kas darbotos vēl vairāk un tas ļautu gūt labumu visiem, tostarp arī uzņēmumiem, kuriem ir jātransportē preces Eiropā. Man bija tas prieks tikties ar Doru Sarakīnī, preses pārstāvi, un es zinu, ka mums būs lieliska sadarbība, jo kopā mēs varam uh, noslēgt šo dosjē. Un darbs pie pārskatīšanas um, būs liela prioritāte. Mēs visi zinām, ka dalību valstīm ir svarīgi pārskatīt šo jautājumu un um, mēs turpināsim izcilo darbu, ko ir aizsākusi Polijas prezidentūra. Mēs zinām, ka būs smagi jāstrādā padomas grupu ietvaros pie šī jautājuma. Te TNT pārskats ir ļoti svarīgs. Un ir jāstrādā pie infrastruktūras projektiem, atbalstot iekšējā tirgus uh, principus ir labāk jāsasaista iekšējā tirgus valstis vienu ar otru. Dānijai ir svarīgi stiprināt saiknes, kas eh, viena no Eiropas Savienības valstis ir jāizveido ietvari, lai stiprinātu investīcijas pārrobežās. Un um, infrastruktūras tas ir um, Mm, priekšnosacījums izaugsmai, un ar šo mm, ierosinājumu mēs mm, veicinām Eiropas izaugsmi. Mūsu mērķis ir pārskatīt vispārējā veidā šo jautājumu. Ir arī jāraugās uz šo priekšlikumu attiecībā no budžeta skatpunkta, kas paredzēts TNT. Mēs zinām, ka ir budžeta ierobežojumi un būs jāparedz jaunu infrastruktūru ieviešanu un resursi, kas ir paredzēti, lai stiprinātu Eiropas infrastruktūras, ir nozīmīgi, lai varētu sasniegt un īstenot šīs TNT vadlīnijas. Priekšlikums, lai izveidotu uh, sa saikni Eiropas, Eiropā un um, Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments ir ļoti svarīgs. Tas te jāņem var arī padomis informācija un ir svarīgi, lai šeit mēs paralēli strādājam arī pie TNT revīzijas. Mēs esam bijuši piesardzīgi, bet mēs gaidām vismaz iespēju stādīt priekšā progresa ziņojumu par Connecting Europe. Un mēs tiešām vēlamies, lai šīs divi priekšlikumi varētu tikt pieņemti paralēli. Runāt par lidostu pakotni, arī tā ir prioritāte. Gaisa transports ir arvien populārāks un arvien izplatītāks. Gaisa transports, kas veiksmīgi darbojas, ļauj veidot uh, Mm, saiknes mm, Eiropā. Šim transportam jābūt efektīvam un tam jāievēro arī vides mm, nosacījumi. Tas būs iegums visiem, ir jāuzlabo tā kapacitāte un efektivitāte, uzlabojot arī pakalpojumu līmeni gaisa transportām. Ir arī projekti par uh, trokšņu samazinājumu un virzīties uz priekšu tieši šajā jautājumā. Komisijas priekšlikums attiecībā uz Galileo. To vajadzētu skatīt ITRE komitejai parlamentā un uh, ka TNT gadījumā ir nepieciešams arī valsts un valdību vadītāju vienošanās. Ītra priekšlikumus sakarā mēs mm, varētu teikt, ka tā ir viena no Dānijas prezidentūras prioritātēm, un mēs raudzīsimies, lai mēs izstrādātu noteikti ietvaru Galileo projektam. Mēs centīsimies ieviest vispārēju pieeju šajā jautājumā. Zemes transports un direktīvas priekšlikums arī tas ir svarīgi. Šis priekšlikums mm, cenšas labāk pārvaldīt transporta mm, noslogojumu uz ceļiem, un Dānija centīsies arī virzīties uz priekšu šajā jautājumā. Dānijas prezidentūra centīsies arī koncentrēties uz trim uh, punktiem, trim jautājumiem. Mēs liksim akcentu uz intermodālo transportu, lai stiprinātu enerģētisko efektivitāti un tādējādi samazināt CO2 emisijas. Mēs vēlamies stiprināt modularitāti reģionos, kuros jau mums jau ir pieeja šādiem transportiem un šādus principu ieviešana ir iespējama. Tāpat mēs skatīsim um, la, lidosu drošības jautājumu. Mūs, uz, mūs uztrauc tas, ka drošības jautājumi ir arviens sarežģītāk lidostām un darba ņēmējiem un tāpat arī pasažieriem. Tomēr mēs neredzam, kāda šeit ir pievienotā vērtība. Mēs vēlamies arī grozīt um, noteikums attiecībā uz atpūtas laiku. Ir svarīgi, lai pasažieri eh, justos pilnīgā drošībā, ka mm, um, šoferi ir kompetenti un spēj uh, Un tāpat arī pi piloti spēja veiksmīgi darbīt, pildīt savus prie, pienākumus. Un 17. Um, aprīlī Kopenhāgenā būs sanāksme um, par satiksmes regulējumu dzelzceļā Un Dānija ir pirmā valsts, kura pirms 2021. gada strādās pie. RTMS. Tāpat arī maijā būs konference par lieliem infrastruktūras projektiem, un mēs runāsim par šiem jautājumiem. Un būs vēl cita konference par lieliem infrastruktūras projektiem, bet tas nebūs 23. un 24. maijā. Dānijā mums ir zinām pieredze attiecībā uz transportu, piemēram, tilts, kas savieno Kopenhāgenu un Malmi Zviedrijā, kā arī Dānijas un Vācijas transporta saikni, un mēs vēlētos dalīties šajā pieredzē ar citām valstīm. Tāpat ir arī augsta līmeņa darba grupu konference par, par ceļu drošību 27. jūnija arī sadarbībā ar mūsu Eiropas partneriem. Te būs mums iespēja apmainīties pieredzes, pieredzē par eh, transporta drošību, un mēs ceram, ka mums izdosies nonākt pie interesantiem nosa, eh, secinājumiem par eh, drošību transporta ziņā un runājot par jauniešu un bērnu izglītību. Dānijā ir ļoti laba pieredze un mēs vēlētos ielūgt eh, ieinteresētos deputātus piedalīties šajās konferencēs. Noslēgumā es vēlētos teikt, ka Dānija ir ārkārtīgi priecīga darboties ar Eiropas Savienības prezidentūrā. Tas būs um, noteikti nozīmīgs Uh, uzdevums, kas mūs gaida, bet uh, prezidentūra kopā ar jums Eiropas parlamentā, kā arī ar padomus un komitejas kolēģiem, mēs esam pārliecināti, ka mēs nonāksim pie rezultātiem, kas mums ļaus uzlabot transporta un infrastruktūra kvalitāti, kas savukārt ļaus veicināt uh, izaugsmu Eiropas Savienības ietvaros. Paldies! Thank you, Mr. President. I'm now got... Paldies! E, manā rīcībā ir runātājs saraksts. Sāksim ar e, bro, Groša kungu. Paldies, priekšādāja kungs. Vēlos e, vēlēt ministram visu labāko viņa darbā. Viņam ir daudz darāmā sakrā ar transportu. Un es ceru, ka sešu mēnešu laikā būs praktiski rezultāti panākti. Man komentāri būs pavisam īsi. Parlaments koncentrēsies uz vienu punktu, uz regulātora lomu dažādās valstīs. Mēs eh, nepieskarāmies eh, citām tēmām, jo mēs vēlējāmies izstrādāt eh, vienu dosē. Un mēs vēlamies garantēt, lai joprojām būtu uh, atvērts, regulēts uh, tirgus, un lai tas tā arī būtu, mums ir nepieciešams spēcīgs regulators. Tāpēc es domāju, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, un uh, par to ir jāspriež padomē. Uh, citādāk uh, mm, šis, šie plāni izgāzīsies. Un tad ir uh, divas lietas. Mēs vēlamies panākt uh, progresu ātri. Varbūt par to jau tas tiek, tiek darīts jau visās valstīs šobrīd, bet mūsuprāt, tad ir svarīgs risinājums, kā izkļūt no krīzes. Un otrkārt, arī pa, Transeiropas tīklu pieeja pie kuras ir jāstrādā ar saistošiem secinājumiem. Jūs, tāpat kā mēs, parlamentā un komisijā, mums visiem ir pie tā jāstrādā, ir jāstrādā pie transporta un reģionālās politikas. Tas ir svarīgi saistībā ar mobilitāti. Mums ir jādomā saistībā ar budžetu. Mēs nevaram tikai spriest par šīm tēmām mēnešiem ilgi un beigās saprast, ka uh, naudas eh, projektiem nav. Un tāpēc no padomas ir jānāk vēlmei eh, sniegt vajadzīgos resursus. Mums ir jāzina, ka mēs saņemsim resursus, lai mēs uh, netērētu laiku runājot par šīm tēmām. Un tātad, turpinot mans komentārs, bija runa par lidostu pakotni, par to mēs šorīt plaši runājām. Mēs vēlamies eh, domāt par vajadzību pēc šādiem pasākumiem. Mums ir jāsaprot, vai tas sniedz lielāku drošību, vai tas eh, uzlabo pakalpojumu kvalitāti. Jo nebūs progresa, ja eh, mēs tikai spriedīsim par to visu diskusijās. Un tātad, kā jau teicu, izteikšos pavisam īsi. Jūs zināt, ka 2012. Eh, ir svarīgs gads. Tas ir eh, gads, kad eh, FAB ir jāizveido FAB funkcionālajā gaisa bloki, un dažās valstīs pat nav izveidota pamata, lai tas notiktu. Un tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams atbalsts no prezidentūras puses. Un mēs eh, ceram, ka mēs to saņemsim no padomas prezidentūras un ka varēsim progresēt, lai 12. gada beigās mēs varētu uh, būt sasnieguši šo progresu. Es vēlētos eh, uzzināt, ko jūs jūsu valstī darāt šai sakarā un ko jūs domājat par šo tēmu kopumā. Paldies! Paldies no S&D grupas uh, vārdā Alka Drāvīkungs. Paldies, priekšētāji kungs! Es eh, vēlos pateikties prezidentūrai, vēlos pateikties eh, ministram par viņa uh, ievadvārdiem. Šis ir ļoti aizņemts uh, laiks. Mums ir jāstrādā pie daudziem svarīgiem dokumentiem. Es jums vēlu uh, veiksmi. Jūs atsaucāties uz ekonomisko krīzi un transporta politiku, kā arī uz faktu, ka transporta politika var palīdzēt mums izkļūt no krīzes un var palīdzēt panākt izaugsmu. Mēs to visu atbalstām. Un tas, eh, tas mani mm, ir novēc pie TNT jautājumu un finansējumu, kas tam ir nepieciešams. Mēs tiešām ceram, ka prezidentūra eh, būs pietiekami drosmīga un stingra savā nostājā runājot ar kolēģiem, jo mēs zinām, ka būs daudzi konflikti eh, attiecībā uz padomas nostāju par konkrētiem jautājumiem, attiecībā uz TNT vadlīnijām. Un es eh, domāju par apstākļiem, kādus mēs var, vēlamies nos, nosacīt. Mēs nevēlamies dalībvalstīm dot tikai naudu infrastruktūrai. Nē, mēs to vēlamies darīt, eh, ievērojot nu, konkrētus apstākļus. Mēs uh, to vēl, naudu vēlamies sniegt uh, projektiem, kur sniedz pievienoto Eiropas vērtību. Un tas nozīmē, ka dalībvalstīm ir jāvienojas, ka, piemēram, attiecībā uz tehnisko uh, sadarbspēju tā tiks koordinēta Eiropas Savienības līmenī. Un, ja nauda netiks eh, izmantota konkrētajā laika posmā, tad tā tiks uh, sūtīta atpakaļ un to varēs izmantot citiem projektiem. Es domāju, ka šie principi, un kā arī citi principi, ir uh, kas tās, par ko mēs vēl daudz spriedīsim. Un ir svarīgi, lai mums būtu pietiekami daudz resursu. Un mēs zinām, ka komisijas uh, priekšlikumā par Connecting Europe sistēmu ir 31,6 miljārdi e eiro finansējums, kas būs pieejams, un mēs tiešām ceram, ka jūsu kolēģi e, budžeta padomē būs droši par to, ka viņi mums sniegs šo finansējumu, jo šis finansējums mums tiešām ir vajadzīgs, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Un otrā lieta, par kuru vēlos runāt, e, attiecībā uz aviāciju. Aviācijas pakotne. Un aviācijas sektoru kopumā. Ir labi, ka komisija vēlas reformēt aviācijas sektoru. Ir uh, izstrādāts vairākas iniciatīvas. Un tas ir svarīgi arī ceļotājiem, patērētājiem, cilvēkiem, kuri strādā šajā nozarē, jo sevišķi attiecībā uz zemes pakalpojumu sniegšanu. No manas eh, puses, grupas puses, mēs eh, atbalstītu automātisku darbinieku pārnesi, kad uh, līgumi tiek izsniegti jaunām uh, kompānijām. Šobrīd uh, komisijas uh, priekšlikums uh, ir pārāk atvērts. Un ir vēl viens svarīgs jautājums, kam vēlos pieskarties. Uh, Ja mēs vēlamies izmantot mūsu gaisa telpu efektīvākā veidā, mums ir jāprogresē ar vienotajām Eiropas debesīm. Es zinā, zinu, ka uh, tas uh, ir saistīts ar tīkla tiesību aktiem, kurus mēs šobrīd īstenojam. Tomēr es uzskatu arī, ka. Šim eh, jautājumam ir jāgūst papildus uh, eh, progresu no kolēģiem, lai mēs varētu progresēt pa, uh, šajā jomā. Es zinu, ka ir jādiskutē par konkrētiem dokumentiem, bet tomēr šis, šis bija svarīgākais dokuments. Tomēr, es jau kurā gadījumā vēl jums visu to labāko. Paldies! Un es ceru, ka mums uh, izdosies sastrādāties. Uģies kungs no liberāļu, kung, liber, liber, liberāļu grupas puses. Paldies! Laipni lūgti, ministra kungs! Jūs mūs iepazīstinājāt ar programmu, kura ir uh, gan pragmatiska, gan ambicioza. Pragmatiska tādā zinā, ziņā, ka tā nosaka mērķus, kas var tikt sasniegti, un ambicioza ir tāpēc, ka sasniedzot šos mērķus, Eiropas uh, Savienības institūcijas uh, būs spērušas liels solis priekšu. Es vēlētos atsaukties uz jūsu iepriekšējo pieredzi šajā uh, parlamentā. Es vēlētos atgādināt, ka Eiropas Savienības institūcijas neprogr... nav, tas nav tā, ka tās sešu mēnešus progresē un pēc tam viss apstājas. Un tad viss tiek, eh, tiek atsāks no nulles. Eh, šis darbs ir nepārtrauc process, un mēs transporta komitejā esam ieinteresēti projektos, kuri um, varbūt nebūs pabeigti Dānijas prezidentūras sešu mēnešu laikā, bet varbūt tie būs um, pabeigti uh, vēlāk. Un šeit es jūs sevišķi atsaucos uz uh, lidos pakotni. Jūs ļoti pareizi norādījāt, uh, kādas ir jūsu prioritātes. Un jūs teicāt, uh, uh, pie kuriem jautājumiem vēlties pabeigt darbu. Es domāju, ka jūsu pieeja ir pareiza. Un es domāju, ka Aldis grupā mēs būsim priecīgi jums sniegt visu nepieciešamo eh, atbalstu, lai eh, sasniegtu jūsu mērķus, kā vēl jums visu to labāko. Paldies, zaļo vārdā Lichtenbergs kundze. Paldies, ministrs kungs, par jūsu sniegto prezentāciju. Vēlos eh, pieskaities dažām tēmām, kuras jūs minējāt. Pirmkārt, TNT un finansējums. Kā jau jūs to zināt? Mums ir problēma, un jūs to minējāt, mums ir problēma ar vajadzību pēc naudas ne tikai Eiropas līmenī, bet arī dalībvalsts līmenī. Ir izstrādāta šīs eh, finansējuma sistēma, tomēr tas nenozīmē, ka dalībvalstīm būs jātērē mazāk. Tas vienkārši nozīmē, ka iespējams viņām būs mazāk uh, vajadzība pēc uh, naudas iztērēšanas. Es uh, teiktu, ka ir pienācis laiks, un varbūt Dānijas prezidentūra varētu šajā uh, sakrā rīkoties. Mums vajadzētu apturēt projektus, izvērtēsim, kāda ir situācija, ņemot vērā pašreizējo situāciju, tā ir jāpadara uh, racionālāk. Piemēram, uh, e MTS ir ļoti svarīgs projekts. Un mums vajadzētu izdarīt vairāk ar jau pastāvošiem līdzekļiem. Varbūt lielākie e, projekti būtu nedaudz e, jāatceļ, e, jo nav finansējuma. Mēs domājam par to, kas ir jāizveido tuvākajā nākotnē. Mēs zinām, ka uh, tad mēs eh, redzam, kā eh, viss notiek eh, citās dalībvalstīs. Un es uzskatu, ka būtu labi runāt atklāti tā vietā, lai mūs uzskatītu par tādiem, kuriem nevarētu ticēt. Attiecībā uz lidostu pakotni jūs teicāt, ka vēlties panākt progresu attiecībā uz trūšanu līmeņa jautājumu. Tātad eh, jautājums ir tikai, eh, kādā, kādā virzienā konkrēti. Tātad Eiropas eh, komisija garantē iejaukšanās tiesības. Piemēram, ja viena dalībvalsts nolēma, ka uh, lidojumi naktī ir jāaizliedz vai arī ievieš citus uh, ierobežojumus, Un eh, tad to nevar realizēt eh, bez Eiropas komisijas. Nedomāju, ka tas būtu pareizi. Ir jāņem vērā tas, ka dažādās lidostās ir dažādi apstākļi. Un es jums vēlētos eh, lūgt ņemt vērā to cilvēku um, viedokli, kuri um, uh, dzīvo tuvu lidostām. Tur tiešām pastāv liels problēmas. Varbūt jums ir um, tātad, uh, statistika par ekonomisko izaugsmu, bet kas notiek ar iedzīvotājiem? To ir daudz grūtāk aprēķināt. Viņiem radīsies uh, pro problēmas, un tās būs problēmas vispārīgai izaugsmai. Attiecībā uz um, lidostu drošības piekrītu tām, ka mums ir jāsaka kaut kas par pārskatāmību, mums kaut kas ir jādara šai sakarā. Es domāju, Iespējams, mums vajadzētu uh, atteikties no dažām lietām, jo tās varbūt tiek uzskatīts par neefektīvām. Tas būtu iespējams labāk nekā turpināt uh, tās veidot, līdz uh, ir izveidots kaut kas tāds, ko nevar pāraudzīt. Un tad vēl pēdējais jautājums no manas puses par ceļu sastrēgumiem. Tātad uh, kravas uh, mašīnas un to pārbaudas saistībā ar eh, braukšanas eh, nobraukto laiku un tā tālāk. Vai, vai šīm pārbaudēm nevajadzētu tikt vietām Eiropas līmenī, lai uzraudzītu drošību? Tika pieņemts eh, lēmums, ka tas ir jāpārbauda, tomēr patiesībā dalībvalstīs tas netiek eh, darīts. Vai jūs kaut ko darī, darīsiet, lai garantētu, ka šīs pārbaudas, eh, ceļu drošības pārbaudas tiešām tiek veiktas un uzsverts nopietni? Mums ir jāgarantē, ka šajā sektorā nepastāv uh, risks, kā sasrāgumi turpināsies. Ir nepieciešams panākt, lai uz ceļiem būtu laba situācija Tas arī atrisinātu problēmas, kādas mums ir saistībā ar konk eh, konkurenci starp ceļiem un eh, tad, tad eh, jūrceļiem. Un tagad Kolačeka kungs no goja grupas. Lielas paldies, priekšsēžu kungs, ministra kungs. Paldies par jūsu prezentāciju. Es esmu šeit. Nu, pirmais punkts - gaisa transports. Kā jūs plānojat diskutēt ar partneriem, lai panāktu nosacījumus. Cilvēkiem, kas apmierinātu cilvēkus, kas strādā gaisa transporta jomā, jo īpaši uh, lidostās, lai nodrošinātu konkurenci. Otrais punkts jūras transports. Vai jums ir kāds plāns, kā uzlabot upes transportu, jo īpaši centrālajā un austruma Eiropā. Nu, trešais jautājums skar dzelzceļa jomu. Pirmā pakotne, kas ir atjaunota, tas nav ceļš, lai, kas būtu pats labākais dzelzceļam. Es domāju, jānodrošina starp savienojamība. Tas ir svarīgāk nekā pārdale vai vien vienot, vienots dzelzceļš jebkurā vietā. Un nākamais ceļa transports drošība mēs runājām nedaudz par šo tematu, bet ir jāievieš šoferu apmācība. Tas ir visvājākais punkts - infrastruktūra, mašīna un šofers. Un, un šo šoferu punktu vajadzētu stiprināt. Vai jums ir kāds uh, plāns, kāds projekts, kā īstenot šos uzdevumus. Thank you very much. Paldies. Vai jūs varētu atbildēt uh, uz šiem pirmajiem jautājumiem no koordinatora puses, un pēc tam būs uh, otrais uh, jautājumu rauns ar citiem komitejas locekļiem. Lūdzu, jums atdots vārds. Tak for det. <clears throat> Lielas paldies! Lielas paldies! Un um, pirmkārt es vēlējos jums pateikties. Pateikties par padomiem, kurus es ar prieku pieņemu, un tāpat arī vēlējumiem Dānijas prezidentūrai. Es atbildēšu varbūt um, nedaudz vispārīgi attiecībā uz komentāriem, kas ir līdzīgi, un mēs esam viensprātis par to, ka finansējumam jāatbilst projektiem, ja mēs vēlamies tos īstenojam. Un, kad mēs runājam par TNT, jāņem vērā, ka tā ir pievienotā vērtība Eiropas līmenī. Es biju ārkārtīgi priecīgs dzirdot komisāru teikto, kad viņš izteicās ministru padomē, un viņš uzstājas to, ka jāņem vērā Eiropas pievienotā vērtība. Protams, uh, jāņem vērā arī finansējums, un uh, mēs esam viens prāts par to, ka tas ir ļoti svarīgi. Tas ir mm, divkāršs arguments, kuru varam izmantot. No vienas puses mums ir jāstājas pretī krīzei, mm, kas uh, rada bezdarbu, un infrastruktūras projekti ļauj radīt jaunas darba vietas. Uh, Tātad ir jāveicina izaugsma Eiropā un ir jāliek akcents arī uz mobilitāti un tātad arī uz transportiem. Un tādējādi 31,7 miljārdi eiro šī summa, mm, kur mums ir nepieciešama, ir skaidrs, ka ir nepieciešams arī infrastruktūra, finansējums, un tur nav nekādu šaubu. Tik uzdots jautājums, konkrēts jautājums par dzelzceļu un par regulējumu dažādas dalību valstīs. Man ir tāds iespējas pēc um, sarunām ar jūsu referentiem, ka mēs esam jau tagad labi pavirzījušies uz priekšu, un es domāju, ka mēs varam vēl vairāk iet uz priekšu Dānijas prezidentūras laikām kopīgi standarti, kopīgi noteikumi ir izšķirošs nosacījums, lai turpinātu virzīties uz priekšu. Un Danijas debatēs par um, dzelzceļa pakotnes arī teicu, ka nevajadzētu šeit maldīties. Runa ir par pasažieru transportu, bet arī par preču transportu, un mm, te mēs vēl neesam visu pabeiguši. Mums ir jāpatur mm, vērienīgas ambīcijas, mums ir jāturpina virzīties uz priekšu dzelzceļa mm, sektorā un likt akcentu uz šo jomu. Tālāk tika runāts par vienotajām debesīm, single sky. Uh, Es pilnībā piekrītu šai prioritātei. Es zinu, ka tā ir uh, svarīga daudzām Eiropas parlamenta dalību valstīm, un es pilnībā piekrītu tam, ka mēs esam spiesti, mums obligāti ir jāstrādā konkrētā veidā, un jautājums bija arī par dalību valsts labo gribu. Mēs pilnībā piekrītam Rosa kunga teiktajam. Tālāk bija runa par pievienoto vērtību TNT. Mm, es domāju, ka es jau atbildēju attiecībā uz budžetu. Ir svarīgi, lai mēs mm, koncentrētos uz šo jautājumu un pēc iespējas raudzītos, lai nauda atbilstu mūsu vēlmēm un sekotu tām. Un Zaļie runāja par darba ņēmēju tiesībām. Es varbūt nevaru sniegt ļoti precīzu atbildi, bet man ir jāraugās, lai pamat darbības būtu caurredzamas, pārredzamas. Un jo īpaši tā, lai uh, lidos kompānijas varētu no tā gūt labumu un arī pasažieri. Un es domāju, ka ir svarīgi izšķirt to, ka ir lielas lidostas un ir arī mazas lidostas, un arī tur drošības jautājumi ir svarīgi, un iespējams, ka mēs mm, visur vienādi nepiemērojam drošības noteikumus, bet kad mēs mm, skatīsim gaisa mm, pakotni, mums vajadzēs pēc iespējas raudzīties, lai mēs harmonizētu noteikumus un mm, tas būs jāievēro arī tad, kad mēs pārskatīsim direktīvu par trokšņu samazināšanu. Es tā tad dzirdēju arī jautājumu par Eiropas vienotajām debesīm. Es domāju, ka es jau atbildēju šo jautājumu. Un Gladisa kundze no liberālās grupas. Es jums pateicos. Nu, par labajiem vārdiem. Jūs minējāt, ka atslēgas projekti būs jāturpina, bet ļoti konkrēti runājot Dāniju. Dānija, protams, ir prezidējošā valsts, bet tas ir tikai posms, kas būs jānodot tālāk nākamajai valstī un jāraugās, lai būtu laba mm, sadarbība starp mm, iepriekšējo, tagadējo un nākamo prezidentūru. Un mēs raugāmies uz to, lai strādātu Eiropas līmenī. Mēs neredzam mūsu prezidentūru um, ar aizsaktu skatu, un um, visi ministri ir um, viensprāt šajā jautājumā. Mums ir jāpanāk tas, lai Eiropas motors turpinātu darboties um, bez um, pārtraukuma. Un es piekrītu tam, ka ir eh, jānoteic prioritātes. Es vēlos būt vērienīgs, bet arī realists. Tas neko nedos, ja tiks eh, noteikti ļoti mērķi, latiņi tiks nospraus ļoti augstu, bet pēc tam nebūs iespējams to sasniegt. Un mērķis, kāpēc esmu šeit, ir tieši iepazīstināt ar to, kas mūsu acīs ir realists būtisks un tas, ko mēs varam sasniegt Danijas prezidentūras laikā. Un es pilnībā piekrītu arī tam, ka jānoteic prioritātes noteiktās nozarēs, bet realitāte ir tāda, ka mums nav no līdzekļu, lai visu paveikt, un šī iemesla dēļ mums ir jānoteic prioritāšu kārtība. Tālāk ir jautājums arī par trokšņu jautājumu, arī ko, tas ir komisijas intervences jautājums, es nevaru jums precīzi atbildēt, bet trokšņi ietekmē daudz cilvēku, daudz cilvēku, kas dzīvo lidostu apkaimē un tādējādi ir eh, zināmas prasības, kas ir. Mm, jāpiemēro lidmašīnu ražotājiem, ir liels skaits tehnisku elementu, kas jāņem vērā, un tāpat arī efektivitātes un izmaksu attiecību jautājums. Un bija arī jautājums par ceļu kontroli Dānijam. Tā nav Mm, transporta ministra atbildība, tieši policijas sadarbība. Tas ir drīzāk tieslietu ministra kompetencē. Piemērojumie noteikumi ir jāievēro un mums ir jāraugās, lai tie tiktu ievēroti. Un kad runam ir par transporta sektoru kopumā, uh, ar smagajām mašīnām. Dānijā mēs cenšamies skatīties, ko mēs varam darīt šajā jomā, un mēs cenšamies arī Mēs arī raugāmies uz kabotāžas jautājumu. Ir daudz smago mašīnu, kas brauc gar jūrām. Mēs cenšamies nokārtot šo jautājumu. Un Bija arī jautājums no zaļajiem. Es atbildēju par darba ņēmējiem lidostās, bet runājot par iekšējiem ūdens ceļiem, mans kolēģis Ole Sons par to izteiksies vairāk, bet ir skaidrs, ka ir nepieciešams redzēt situāciju kopumā dzelzceļa ceļus mm, un zemes ceļus un ir jābūt mērķiecīgiem pūliņiem. Tā mēs nonāksim pie labākiem rezultātiem. Bet es šo mm, jautājumu nodošu drīzāk savam kolēģim, kas runās pēc tam. Es domāju, ka esmu atbildējis savu kompetenci ietvaros, un es jums pateicos. Man tagad ir sarakstā seši deputāti. Sāšu, eh, vispirms došu vārdu Džordžam, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Ministra kungs, es gribētu apsveikt jūs ar šo ļoti ambiciozo programmu. Un, kā jūs teicāt, nepieciešams noteikti prioritātes bet eh, jūs arī minējāt visus izaicinājumus, eh, kādu patreiz vērojam transporta nozarē. Jūs teicāt, ka izaugsmas dzinējspēkām ir jākļūst eh, ekoloģiski draudzīgai rīcībai, tāpat ir jāveicina kuģu pārvadājumi un jādomā ne tikai par eh, dzelzceļa pakotnes eh, likumdošanas pārskatīšanu, bet ir jāraugās uz eh, investīcijām infrastruktūrā, lai tās būtu, un kas attiecās uz šo e, uh, ekoloģisko līniju, tas, eh, protams, ir ļoti apsveicam, um, bet um, vēl ko jūs, eh, teiksim, runājāt eh, par e-zvanu infrastruktūru, vai arī šeit jūs redzat savu lomu, kas attiecās uz ceļu, uz autoceļu transportu drošību? Tika pieminēti sociālie aspekti, kas, protams, ir jāņem vērā, bet tajā pat laikā būtu jādomā arī par uh, sodiem ne tikai smagajām automašīnām, bet arī vieglajām automašīnām, kas neievēro uh, noteikumus. Jāsaka, ka Pēdējos mēnešos iet runa arī par to, kā nodrošināt autovadītāju sodīšanu, neraugoties uz to, vai viņš čērso robežu vai nē. Es eh, ļoti ceru, ka jūs eh, redzat uh, arī savu lomu šajā pārobežu sadarbībā, kā arī apmācībā. Un ja netiks noteikts atbilstošas sankcijas, tad e, būs viegli panākt mērķi. Senelovs kundze lūdzu. Paldies! Es saprotu, ka tulkojums čehu valodā nav, tādēļ centīšos runāt angliski. Paldies, eh, ministra kungs, par eh, prezentāciju un par to, ka iepazīstinājāt mūs ar prezidentūras mērķiem. Viena no lietām, kas neparādījās jūsu prioritātēs, ir jautājums eh, par ceļu satiksmes drošību un par to jau vairāki deputāti runāja, un mani personiski interesē e, elektroniskā e, zvana e, sistēmas ieviešana vis Eiropas mērogā. Kā mani interesē jūsu viedoklis un jūsu loma šajā jautājumā. Kas attiecās uz ceļu satiksmes drošību, tad Te būtu jādomā par ekokombis, tā es saprotu arī ir viena no jūsu prioritātēm. Paldies! Paldies, Serenovas kundze, ļoti laba angļu valoda. Te Kram, Kramer kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paraugoties uz šo programmu. Septītajā lapas pusē ir teikts, ka jūs cīnīsieties pret uh, klimata pārmaiņām. Uh, Tas ir ļoti svarīgi, jo liela daļa no emisijām tieši nāk no transporta un šie uh, ekolaineri un uh, e, monstrozās uh, e, smagās automašīnas. Um, jūs zinat, ka tā ir uh, problēma, jūs zinat, uh, ka uh, Vācijā konstitucionālajā tiesā tiek izskatīti jautājumi, kas saistīti ar šo smago automašīnu pārvietošanos cauri blīvi apdzīvotām uh, vietām, kas attiecās uz uh, dzelzceļu tīklu attīstību, tad uh, jūs uh, redzat, uh, ka uh, liela daļa krāvu iet pretējā virzienā. Tās iet prom no dzelzceļa un uh, pārceļas uz autoceļiem, kā rezultātā tiek apdraudēta ceļa satiksmes drošība. Vai es esmu iecerējuši kaut ko darīt šai sakarā? Uh, bez eh, tām tiek tērēta liela daļa nodokļu maksātāju naudas, lai autoceļu infrastruktūru uzlabotu. Tajā pat laikā eh, mazajiem akcionāriem tas nedod nekādu lielu peļņu. Neviens vairs nevēlas redzēt eh, šīs milzīgās smagās automašīnas uz autoceļiem, jo tas viss ir ļoti dārgi. Tālāk, kas attiecās uz eh, šo astoto pasaules mm, brīnumu, mm, Dānija samaksāja par eh, ceļu tādēļ, ka Vācijas satiksmes ministrs teica, ka viņi mm, nemaksās. Viņi teica, nu ko mēs varam darīt, ja reiz Dāņi par to maksā, tad mēs nevaram to noliegt. Bet Eh, Vācija teica, jā, nezinu, no, no kurienes nāk nauda. Es nerunāju par Itāliju vai Bulgāriju, bet tā ir Vācija, kurā ir 14 pārobežu transporta līgumi, un Vācija realizēs tikai divus no tiem. Un, uh, nesakiet, ka jūs uzbūvējāt šo brīnišķīgo tiltu un viss darbojas labi. Es domāju, ka um, būtu labāk padomāt par to, kā attīstīt um, dzelzceļa pārvedus un salabot tos, kas jau ir. Jūs runājat uh, par uh, regulu pārstrādāšanu. Jā, tās ir svarīgas. Mēs jau par to runājām vakar, bet es domāju, ka mums ir nepieciešams arī skaidrs laika grafiks. Uh, Jūs varat teikt, jā, mēneša laikā, bet tikai tad, ja e, noteikti, ja dalībvalsts izpildīs noteiktās e, saistības, e, aizpildīs noteiktās informatīvās tabulas. Uh, Mm, es domāju, ja jūs redzat, ka kāda dalībvalsts nedara to, kas tā jādara, tad jūs noteikti uh, uh, varat uh, kontaktēties ar tām un uh, likt, lai uh, tās ievērot noteiktos grafikus. Katrā ziņā jums ir nepieciešams skaidrs. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την ενημέρωση. Ε... Paldies priekšsēdētāji, paldies arī ministra kungam par izklāstītajām eh, prioritātēm un darba programmu, runājot par šo transporta jautājumu. 2012. gads ir Eiropas transporta tīklu gads, un uh, 2023. gadā patiesībā būs tikai nākamās vadlīnijas. Tas nozīmē, ka šodien pieņemtie lēmumi noteiks to, kāda Eiropa izskatīsies nākotnē. Tajā pat laikā ir jāņem vērā esošā ekonomikas krīze, bet mēs nedrīkstam lietas bremzēt. Tad šai situācijai drīzāk ir jākļūst uh, par stimulu, lai pātrinātu progresu un um, veidot šos lielos transeiropas tīklus. Mums ir nepieciešams rīkoties Eiropas mērogā, un tas ļaus mums sasniegt panākumus kopā. Ņemot vērā to, ka mums ir nepieciešama pievienotā vērtība Eiropas līmenī, tad eh, būtu ļoti svarīgi to paturēt prātā, it īpaši šajos Eiropai grūtajos laikos. Uh, Mums vajadzētu Eiropas dalību valstīm likt to redzēt kā patiesu un īstu Eiropas projektu, nevis uh, kā iespēju realizēt savas fragmentētās uh, uh, nacionālās prioritātes. Kā es teicu, šiem projektiem ir jābūt uh, galvenokārt Eiropas prioritātei, un es ceru, ka prezidentūra ņems vērā parlamenta prioritātes šajā jautājumā. Es gribētu no jūsu puses citēt, kā jūs uz to raugāties. Kā jūs tiksiet galā ar struktūrālo likumdošanu TNT sakarā? Tālāk transporta koridori. Mums ir uh, pavisam neliels priekšstats par to, ko prezidentūra iecerējusi. Uh, šī darba kārtība izskatās uh, visai vērienīga, bet jūs nerunājāt par to, piemēram, kā tikt galā ar pirātismu, jo tā tiešām ir problēma visām valstīm, arī Dānijai. Fernandes Kongs. Paldies! Es gribētu novēlēt visu to labāko ministram. Ļoti daudz jau tika pateikts eh, arī attiecībā uz lidostu pakotni. Tuvākajās nedēļās, es domāju, mēs iedziļināsimies eh, šajos jautājumos sīkāk un izvaicāsim komisiju par šiem slotiem un kā mēs varētu palielināt lidostu um, kapacitāte un vai ir iespējams kaut kādi uzlabojumi. Tāpat, eh, kas attiecās uz lidostā sniegtajiem pakalpojumiem, tad ir jādomā par to, kā uzlabot šo pakalpojumu kvalitāti. Atverot tirgu. Un pavisam īsi gribētu eh, pieminēt uh, TNS sistēmu. Es nāku no valsts, kas līdzīgi jūsējai ir daudz investējusi šai, te, šajā tehnoloģijā. Un es domāju, ka tā būtu labā praksa, ko varētu eksportēt uz pārējo Eiropu. Tālāk runājot par vienotajām debesīm. Groša kungs. Mm, jau to pieminēja. Tālāk jautājums par Cēzara infrastruktūru. Mēs patreiz atrodamies trešajā ieviešanas fāzē. Privātie operatori e, ļoti cieši ir iesaistīti lidostu darbā, e, satiksmes kontrolieru pakalpojumu sniegšanā, un dalību valstis ir apņēmušās apgūt atvēlētos uh, līdzekļus, īstenojot šo trešo fāzi. Es saprotu, ka jūs nespēsiet šo prioritāti pilnībā realizēt, jo tā iestiepsies arī Kipras prezidentūras laikā. Bet uh, svarīgi šeit ir zināt, uh, vai tiks nodrošināts un garantēts atbilstošais finansējums. Paldies! Un visbeidzot, Kančānīkungs. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu, protams, sveikt ministru, un es piekrītu Ferdānas kungām, ka papildus dalību valstu iegūst ieguldījumam mēs, protams, varam skatīties uz Cēzaru un GMS kā projektiem, kas atrodas ārpus budžeta. Šī iespēja par publiskajām privātajām partnerībām, es domāju, ka tas ir iespējamais nākotnes risinājums šādu lielu projektu realizēšanā. Un tajā pat laikā kas attiecās uz infrastruktūras finansēšanu. Patreiz es saprotu, ka mums ir pieejami vairāk nekā 31 miljārds eiro, un ja šī nauda netiks apgūta, tad jāsaka, ka neko daudz mēs nevarēsim realizēt no vērienīgā infrastruktūras plāna, kas patreiz atrodas mums priekšā. Ministra kungs, vai jums nešķiet, ka daļu no tā tomēr varētu finansēt no īpašiem mērķiem izveidotu fonda, varbūt, piemēram, Eiropas Banka varētu uzņemties eh, finansētāju lomu. Izsniedziet eh, kredītus. Es domāju, ka mēs eh, varētu domāt par uh, atsevišķu fondu izveidošanu, lai stimulētu šādas infrastruktūras attīstību. Patiesībā tas bija jautājums, kas tika pacelts vairāk nekā divus gadus atpakaļ. Es vienmēr esmu saņēmis pozitīvu reakciju uz eh, šādu priekšlikumu, bet es domāju, ka būtu labi, ja arī jūs savus prezidentūras laikā eh, censtos panākt, lai daļa uh, no šiem 31 miljārda, 31 miljārda aiziet uz infrastruktūras finansēšanu un kas attiecās uz projektu obligācijām, jāatcerās, ka tam nav nekāda sakara ar to, par ko mēs šobrīd runājam, bet šīs projekta obligācijas laist sapritē varētu palīdzēt uh, Uh, fondu papildināt ar nepieciešamajiem līdzekļiem, kas ir vajadzīgi projektu realizēšanai. Kā es domāju, ka tie ir jautājumi, kas pagaidām ir jāskata kā izaicinājumu minēto projektu realizēšanā. Šie ir grūti laiki, un tādēļ mums ir ļoti rūpīgi jāpārdomā par saulaicīgumu. Kas attiecās uz pasažieru tiesībām, es nedzirdēju jūs tās vispār pieminām. Ja, ne, notiks, mēs gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz pasažieru tiesību aizsardzību un eh, vienlīdzīgu tiesību aizsardzību neatkarīgi no tā, kādu transportu veidu pasažieri izmanto. Paldies! Lūdzu, vārds ministram. Øh. Es sākšu uz pēdējo piezīmi, ko dzirdēju Es varbūt nesmu pilnībā sapratis būtību eh, jūsu jautājumam. Man jānodrošina, ja man jānodrošina visu pasažieru tiesības, visu tas būtu pārāk, trā, pārāk daudz. Es nesaku, ka pasažieru tiesības nebūtu svarīgas. Uh, Eh, priekš mums un no patērētāja aizsardzības eh, viedokļa, protams, visus vienmēr jābūt uzmanīgiem un eh, nedrīkst aizmirst, ka pasažieri ir klienti un viņi ir tie, kas maksā. Protams, viņiem ir jāpievērš uzmanība. Bet, Kančiana kungs, es vēlējos atbildēt mm, tieši uz šo, šīm debatēm par uh, Mm, citu finansējumu, tāpēc mēs rīkojam konferenci Dānijā, un tāpēc mēs e, uzskatām, ka pastāv citi finansējuma avoti, pat lai finansētu lielus projektus. Dānijā mēs runājam par publisko un privāto partnerību, un mēs uzskatām, ka arī šajā jomā ir iespējas, kā uzlabot pašreizējo lietu kārtību. Mēs esam situācijā, kurā ekonomiskie līdzekļi ir ierobežoti, un tāpēc ir jāprāto, ko mēs vēl varam darīt. Liels skaits deputātu piedalīsies šajā konferencē, un mēs centīsimies raudzīties, kā uzlabot Eiropas Savienības pievienoto vērtību, lai rastu līdzekļus tur, kur to trūkst. Un vispārēja atbilde, kur vēlos sniegt runātājiem par šīm lielajām eh, kravas mašīnām. Un Danijā, kad eh, tiek teiks, ka pat ekoloģijas aģentūras ir bijušas aktīvas šajā jomā un ir guvušas panākumus, mums ir izdevies realizēt dažas iniciatīvas, un es domāju, ka mēs varam pierādīt to, ka preces, kurus mēs šādi pārvadājam, šāda veida transports sniedz priekšrocības eh, no vidas un klimata skatpunkta. punkta. Un, protams, ir jāpārvada šīs preces no A uz B punktu, un tas ir jādara saprātīgā veidā, un šīs um, um smagās uh, mašīnas šeit nav runa par jauniem noteikumiem, tas ir praktisks veids, un ja divas valstis ir mm, pieņēmušas šīs um, Mm, krāvas mašīnas, kāpēc gan e, to, tas tā nevarētu būt arī citur, ja divas tam piekrīt, kāpēc to nevarētu darīt. Manuprāt, tas ir vienkārši saprātīgi izmantot šo transporta veidu, ja dalību valstis piekrīt. Bakakungs runāja par um, zaļo izaugsmi. Un mēs, protams, tas sasaistās ar šīm krāvas mašīnām. Tas jautājums, kuru mēs skatīsim debatēs un diskusijās, bet galvenais ir veselais saprāts, pragmatisms, kam jādominē, nevajag mm, ieviest jaunus noteikumus, nepieciešama kopīga vienošanās. Runājot par tiesībām. Danijā un Eiropas parlamentā ir vairākas komitejas, kurām ir dažādas mm, kompetences un uh, to nozars. Un reizēm mm, kāds jautājums skar mm, vairākas nozars, un mūsu prezidentūras laikā mums Kopenhāgenā un arī šeit mēs mm, centīsimies likt akcentu uz jauniešu, bērnu drošību, un šī iemesla dēļ mēs plānojam veltīt konferenci šim jautājumam. Uh, Es domāju, ka esmu atbildējis uz uh, Senelovas kundzes abiem jautājumiem un arī uz Kremer jā, kunga jautājumiem par šīm lielajām kravas mašīnām. Vēl divi, vēl jautājums par mm, savienojumu starp Vāciju un Dāniju. Es domāju, ka es jau pirms tam atbildēju, bet es varbūt vēl piebildīšu tikai tādas lietas, ka es pats. Mm, vēl pagājušā nedēļā. Man bija daudz darba, bet es uzticos Vācijas amatpersonām, un kad Vācija un Dānija noslēdz vienošanos, tad abas amatpersonas e, ievēro šo vienošanos. Un runājot par Eiropas transportu šo koridoru, ir jāievēro gan vīde, gan klimats, un šīs Mm, šī sasaiste ir ārkārtīgi interesanta. Preces no Skandināvijas, kurām jānonāk Eiropas centrālajā daļā, šodien aprit citādi nekā iepriekš pateicoties e, šīm, šīm sasaistēm, šiem tiltiem, pat, ja nevienmēr esmu esam viensprāts par to, ka tas ir gan mm, par labu klimatam, videi un mm, preču apritei. Bija daudz atbilstīgu jautājumu, labi jautājumi, es cenšos tos apkopot. Bija jautājums par TNT. Es pilnībā piekritu, piekrītu teiktajam TNT jautājumā Eiropas pievienotā vērtība šim tīklam nevajadzētu kalpot tikai reģionālo vai lokālo projektu finansējumam. Nepieciešams guvums no investīcijām, un tas ir jāskata Eiropas perspektīvē un kontekstā. Un, protams, arī valstīm ir jāveicina infrastruktūru celšana, kas nepieciešama šāda Eiropas perspektīva koridoru ieviešanai, un visiem ir jāpiedalās projektā, visiem politiķiem ir jābūt aktīviem Eiropas līmenī, un kad mēs būsim noslēguši koridoru, jautājumi būs skaidrs, ka būs interesanta Eiropas pievienotā vērtība. Runājot par pirātiem, es piekrītu, tā ir smaga problēma, bet eh, te atkal es pāradresēšu šo jautājumu manam kolēģim Olesonam, kurš par šo jautājumu runās nedaudz vēlāk. Fidans kundzes. Es pilnībā piekrītu tam, ka darbības, pamatdarbības ir svarīgas, un mums ir jākoncentrējas uz tām. Un, kad mēs uh, skatām uh, lidostu pakotni ir um, arī trokšņu jautājums, un mēs cenšamies darīt maksimumu, bet arī citi deputāti man ir teikuši, ka svarīgi ir noteikti prioritātes. Un mēs, Dānijā, mēs esam nolēmuši likt akcentu uz darbībām uz zemes. Tas nenozīmē, ka mēs nedarbosimies citās nozarēs, bet mums vajadzēja noteikt prioritātes. Nu, lūk, priekšsēdētāji kungs, es eh, domāju, ka esmu atbildējis uz vairumu uzdoto jautājumu. Ja tas tā nav, tad turpināsim. Well. Paldies. Eh, ministra kungs, eh, paldies par šo viedokļu apmaiņu. Ceram, ka labi sastrādāsimies Dānijas prezidentūras laikā nākamajos sešos mēnešos. Un, protams, kā jūs arī sniegsiet progresa ziņojumu jūsu prezentūras beigās, es jums vēlos tiešām pateikties un jūsu darbiniekiem pateikties par to, ka viņi šodien šeit ieradās. Un eh, tad, tad eh, paužam savu vēlmi sastāvēties ar padomi, ar prezidentūru, lai risinātu dažādās problēmas. Dažkārt eh, tad, problēma risināšana paņem ilgāku laiku, Bet ir skaidrs, ka strādājot kopā, mēs varam panākt progresu. Manas durvis vienmēr ir atvērtas. Esmu tikai viens telefons sarunas attālumā. Lielas paldies jums par jūsu prezentāciju. Paldies! if we just hang on a couple of minutes, uh, colleagues, whilst we. Kolēģi, um, pagaidīsim pāris minūtes, kamēr uh, tātad uh, nomainās ministri. Un sagaidīsim Sāna kungu, kurš ir jūras pārvadājuma ministrs. Okay, colleagues, going... Kolēģi, tagad uh, nākamais darba kārtības uh, punkts. Viedokļa apmaiņa ar uh, eh, Olas Sonu, Danijas jūras pārdājumu ministru. Ministrs kungs, jūs zināt, ka mēs strādājam pie vairākiem dokumentiem, kas ir saistīti ar jūrniecību, un mēs ceram pabeigt darbu pie šiem dokumentiem līdz Danijas prezidentūras beigām. Tas ir EMS regula, kā arī minimālā kvalifikācija jūrniekiem kā arī uh, naftas tankuģu, divkorpusu naftas tankuģu uh, direktīvas pārstādātā versija. Par to būs eh, arī ziņojums tātad par eh, Konkordijas eh, avāriju pagājušā nedēļā. Mēs uzklausījām ziņojumu par šo jautājumu. Laipni lūgti transporta un turisma komitejā. Ar nepacietību gaidām, kas jums sakāms. Un nu, bez liekas kavēšanās, ministra kungs, es jums dodu vārdu. Lūdzu. Ja. Mange tak for, for invitationen til at... Liels paldies, ka ielūdzāt mani šeit uzstāties transporta un turisma komitejā. Es ar nepacietību gaidīju iespēju diskutēt par Dānijas prezidentūras prioritātēm. Uh, Un pašā sākumā prezidentūras vārdām es vēlējos izteikt savu līdzjūtību Kosta Konkordiem, upuriem un upuru tuviniekiem. Tas ir notikums, kas mūs visus skār un varu apliecināt, ka prezidentūra raudzīsies um, kā virzīsies tālāk izmeklēšanas šajā jautājumā. Es uh, sveicu Brainu Simpsonu par atkārtot ievēlēšanu priekšsēžu amatā, un es ceru, ka mūsu sadarbība varēs tikpat veiksmīgi turpināties. Un es redzu arī, ka ir um, liels skaits. Mm, dalībnieku, kas tika atkārtot ievēlo, ievēlēt šajā komitejā. Es priecāšos strādāt gan ar tiem, gan arī ar jaunajiem dalībniekiem. Un jau novembra mēnesī man bija iespēja tikties ar mm, komitejas koordinatoriem, un mm, tas man sniedza mm, labu iespaidu par komitejas darbu. Eiropas parlaments tas ir atslēgas partneris prezidentūrai, mums ir kopīgi uzdevumi, lai nonāktu pie konkrētiem uh, rezultātiem, par, kas nāk par labu pilsoņiem un uzņēmumiem. Un mēs uh, liekam akcentu uz dialogu ar Eiropas parlamentu. Mums uh, jāraugās uz to, lai tiktu pieņemti labie pareizie lēmumi, lai veicinātu Eiropas izaugsmi. Es vēlējos arī pateikties Polijas prezidentūrai un komisijai par labajiem rezultātiem, kas sasniegti svarīgos mm, jautājumos Polijas prezidentūras laikā. Un es priecājos par mūsu turpmāko sadarbību. Dānija 0 kā ir sākusi prezidentūra, tas ir brīdis, kad Eiropas Savienība to skar smaga krīze, un tas iespējams ir vislielākais izaicinājums, kāds jebkad bijis. Un eh, lēmumi attiecībā uz budžetu un ekonomikas eh, politikas stiprināšanu dominē Eiropas Savienības darba kārtību. Dānijas prezidentūra raudzīsies, lai tiktu sasniegti konkrēti rezultāti, kuri, mēs ceram, spēs stiprināt Eiropas Savienību tajā pašā laikā, parādot šīs sadarbības nozīmību un Eiropas vērtību nozīmību. Mēs vēlamies strādāt atbildīgi, dinamiski pie drošas un zaļas Eiropas. Es domāju, ka izaugsme, finanšu konsolidācija ir divi pīlāri, uz kuriem Eiropai būtu jābalstās, lai varētu izkļūt no krīzes. Ir svarīgi strādāt kopām, lai sasniegtu kopīgus mērķus, lai veicinātu mm, izaugsmi, un es esmu jūras pārvadājuma ministrs, jūras pārvadājumi ir svarīga aktivitāte Eiropas ekonomikai. Jūras mm, jomā mēs vēlamies raudzīties, lai Eiropas Savienības e, jūras pārvadājumi būtu pēc iespējas drošāk. Kostakam Kordija negadījums mums rāda to, cik svarīgi ir pārskatīt mūsu prasību mūsu prasības drošības jomā mums ir jāgūst visi dati šajā jomā, un es saprotu, ka komisija cenšas raudzīties, vai ir kādas mācības, kas būtu jāgūst. Uh, Eh, no šīs katastrofas Eiropas Savienības līmenī un iespējams, ka vajadzētu pārskatīt pasažieru direktīvu. Katrā ziņā komisija un prezidentūra sako šim jautājumam ļoti cieši. Drošība ir izšķiroša pārvadājumu jomā, un mums jāraudzās, jāraugās tā, lai tie būtu pēc iespējas zaļāki, un mums jāpanāk to, lai Eiropas pārvadājumi būtu konkurētspējīgi starptautiskā tirgū. Un vēl ir svarīgi arī akcentēt administratīvā sloga samazinājumu gan jūrniekiem, gan jūrniecības industrijai. Mums jāliek akcents, mums ir jāpieņem tie jautājumi, tie dosie, kas jau ir mūsu priekšā. Es te CW mm, pārskatīšanu un MCA pārskatīšanu. Bet tāpat arī divu kurpusu naftas tankuģi jautājums tie ir svarīgi jautājumi. Runājot par STCW ir svarīgi transpoz, transponēt 2010. gadā mm, pieņemto un mums ir jāgarantē kopīgi e, nos, noteikumi, kopīgi kvalifikācijas noteikumi jūrniekiem, un šī direktīva ļaus stiprināt drošību jūrā. 2011. gada decembrī Polijas prezidentūras laikā tika panākta vienošanās padomē, un padomē m, mm, galvenais akcents bija direktīvas grozījumi, kas ļauj uh, kas atbilst vienošanai, pie kuras nonācām starptautiskā līmenī. Proti, pielāgoties, vajadzēja, lai direktīva būtu saskaņā ar konvenciju. Ir izšķiroši jūras pārvadājumu jomā, lai tie paši noteikumi tiktu piemēroti un uh, Un neatkarīgi no tā, vai ekipāžas nāktu no Eiropas vai no Āzijas. Un es jau runāju ar šo jautājumu par komisijas priekšsēdi un. un Un uh, Simpson kungu, un uh, viņš uzskata, ka ir svarīgi transponēt šos noteikumus ātri. Un Es ceru, ka mēs, e, mums izdosies sasniegt vienošanos Dānijas prezidentūras laikā mūsu sadarbības, pateicoties mūsu sadarbībai. Dānijas prezidentūra arī tātad strādās pie nosacījumiem jūrā, un tas ir svarīgi tieši Eh, darba nosacījumiem jūrniekiem, un direktīvas priekšlikuma mērķis ir harmonizēt veidu, kādā dalību valstis, kurā reģistrēts kuģis, ka tam ir jāpiemēro darba nosacījumi, kāda ir jūrniekiem eh, Eiropas līmenī, un mēs ceram, ka mēs varēsim sākt šīs um, eh, sārunas Dānijas prezidentūras laikā. Eiropas um, Jūrniecības aģentūra ir svarīgs partneris mm, dažādos jautājumos arī cīņā pret mm, piesārņojumu, un uh, tai ir jāpaliek. Es zinu, ka mm, te ir uztraukums par šīs institūcijas MCA lomu, un vēlas, lai tā būtu centrāla loma, un te ir vērienīgas ambīcijas, un mēs tam piekrītam. 2011. gada decembrī mēs arī runājām par šīm ambīcijām kāds ir Eiropas parlamentam, un ir skaidrs, ka Eiropas parlaments vēlas stiprināt MC lomu. Un es vēlējos pateikties Knut Fleckensteina kungam, kurš ir referents šajā jautājumā un kurš ir daudz darījis šī projekta labā, un es priecājos arī par mūsu turpmāko sadarbību. MCA direktīvas ietvaros 2011. gada jūnijā tika pieņemts lēmums šajā jautājumā, un ir svarīgi likt akcentu uz jautājumiem, kur mēs varētu re realizēt mm, lietas Eiropas līmenī, ko mēs nevarētu izdarīt nacionālā vai reģionālā līmenī. Un dalību valstīm ir zināma specifiskās zināšanas ekspertīze, un MSA ir jārisina jautājumi, mm, kurā tā ir kompetenta un kurā tā ir specifiskas zināšanas, un tādējādi ir svarīgi līdzsvarot uzdevumus un budžetu MSA. Šai aģentūrai ir jāveic pūliņi, kad runa ir par drošību un cīņu pret uh, piesārņojumu, bet nav nu, no noslēpums, ka Eiropas parlaments un padomi šobrīd varētu drīz nonākt pie vienošanās par atsevišķām priekšlikuma daļām, runājot par MCA regulas pārskatu, un ir nepieciešama vēlme rīkoties, vēlme sasniegt kompromisu no visiem, ja mēs vēlamies nonākt pie vienošanās. Un man ir tāds sajūta, ka gan padomi, gan Eiropas parlaments uzskata, ka šis jautājums ir svarīgs. Un ir nepieciešams nonākt pie kompromisa. Padomi kopā ar komisiju ir um, izrādījusi ambīciju līmeni šajā jautājumā, un es priecājos strādāt pie šī ziņojuma un nonākt pie vienošanās. Es, es um, pārliecināts, ka jūs palīdzēsiet runājot par kuģu integrāciju, tātad runājot par divu korpusu naftas kuģiem un. Uh, Es vēlējos pateikties arī ir jāpārskata no tehniskā mm, skatu punkta regula. Nav runa par izmaiņām pēc būtības, un padomi vienojās mm, decembrī par to, un padome raudzīsies, lai būtu vienošanās ar padomu un parlamentu tā, lai mēs varētu ievie, ievērot šos noteikumus. Un vēl cita lieta, kas ir ļoti svarīga, kas iespējams skar mūs visus - pirātisms. Tā ir smaga problēma starptautiskai jūrniecībai un jo īpaši jūrniekiem. Un šajā saistībā es vēlējos pateikties Peter Van Dēlena kungam un Žoržijos Komitsakus kungam par viņu iniciatīvu uzklausīšanām kas notika rudenī par um, pirātu jautājumiem, un to organizēja Eiropas parlaments. Tas ir svarīgs jautājums, kuram ir liela nozīme um, jūrniecības jomā, un tādējādi tai jābūt arī Eiropas prioritātei, un šī iemesla dēļ es priecājos, ka komisija prāto arī rīkot konferenci šim jautājumam 28. un 29. martā, un tā tiks rīkot kopā ar prezidentūru. Pirātu jautājums starptautiskā kuģniecībā nevar tikt risināts, atrisināts viens konferences laikā, bet mēs varbūt varam uh, mēģināt diskutēt par dažādiem pasākumiem, kas mums ļaus mm, noslēgumā nonākt pie risinājuma. Es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jāspēlē sava loma, runājot par kapacitāšu stiprināšanu, piemēram, Dānijām. 2011. gadā mēs izstrādājām globālu stratēģiju mm, cīņai un eh, pirātisma novēršanai. Un mums ir globāls skatījums uz mm, pirātismu problēmu, mm, bet eh, mēs domājam, ka te ir vienlaikus gan konkrēti risinājumi, piemēram, eh, un arī vispārējāki nos mm, jautājumi, piemēram, palīdzēt šīm valstīm, kas atrodas pie ūdens, lai, tā, lai risinātu pirātu jautājumus. Un es uh, izmantošu gadījumu, lai pateiktos Eiropas parlamentam un jo īpaši Žezina Mainsneres kundzei par ziņojumu un iniciatīvu par integrētu jūrniecības eh, politiku no 2010. gada. Šī integrētā jūrniecības politika ir um, eh, pavērsienu punkts, un te ir arī gaidas, kādas ir Eiropā, un šajā brīdī ir arī likumdošanas iniciatīvas. Uh, kas atrodas mums priekšā šīs integrētās jūrniecības politikas ietvaros. Bet turpmākajos mēnešos ir skaidrs, ka mēs eh, cītīgi strādāsim pie tā, lai veicinātu šīs iniciatīvas. Un tagad es eh, vēlētos arī skart um, citu tēmu, kas mūs visus skar, un tā ir turisma tēma. Turisms ir nozīmīgs sektors, un Mm, tas ir vēl jau vairāk nozīmīgs eh, Eiropas ekonomikai. Eiropai ir unikāls turisma potenciāls un tai ir lielisks um, turisma piedāvājums. Un mm, tas ir ehm, padarījis Eiropu par vienu no uh, atslēgas um, turisma galamērķiem starptautiskā arēnā, un tas ir kaut kas, kas būtu saglabājams. Un tādējādi es domāju, ka būtu arī labi Eiropas līmenī uh, sadarboties, lai stiprinātu turismu. Labs piemērs ir, piemēram, dalīties zināšanās un datos, kāda mums ir Eiropas turismu jomā. Un visbeidzot, es vēlējos jums teikt, ka kopā mēs nonāksim pie kompromisa tā, lai Ehm, nostādīt Eiropu atpakaļ uz sliedēm un būšu jūsu rīcībā, lai tagad atbildētu uz jūsu jautājumu vai arī turpmāko sešu mēnešu laikā. Paldies! Paldies, Mīsa kungs! Tagad uh, grupu pārstāvi koordinātori no sākuma Kunkungs no Tautas partijas lūdzu. Paldies, priekšlēkungs. Paldies, ministra kungs. Eh, paldies, kas nedāt mums pārskatu par to, kādas būs jūsu prezentūras prioritātes. Es domāju, ka ir daudz jautājumu, par kuriem mums ir, mēs esam viensprāts. Jo e, šis darbs risinās šobrīd gan parlamentā, gan padomē, ir arī ļoti aktuāli jautājumi, e, kā piemēram kūģu drošums. Dānija ir valsts, kurā ir ļoti sens tradīcijas šajā jomā. Un es domāju, ka jūs varat balstīties uh, uz uh, kuģniecības kom kompāniju uh, pieredzi. Jūs varat arī izmantot uzņēmēju uh, pieredzi, tā arī būs ļoti nozīmīga. Mēs esam ļoti sarežģītā situācijā šobrīd Eiropā, jo krīze ir smaga. Un Dānija to arī apzinās kaut arī Dānija nav monetārajā savienībā iekļauta. Tas ir svarīgs jautājums. Tad visam ir jābūt skaidram, jo, ja valstis nespēja izmant, izmantot uh, savu kapitālu un to līdzsvarot ar iz, izdevumiem. Es domāju, ka jūrniecības uh, nozarē ir ļoti liela nozīme attiecībā uz enerģētikas politiku. Un es domāju, ka mums ir jāiedziļinā šajā jautājumā. Runājot par vēja enerģiju, mums ir jābūt drošiem, ka mēs nākam klājā ar labiem priekšlikumiem. Es domāju, ka integrētā jūrniecības politika būs ļoti svarīga šajā ziņā. Uh, tad būs ļoti svarīga loma attiecībā uz jūru, tad uz vidusjūru, Baltijas jūru, Ziemeļjūru. Eh, tur ir liela izaicinājuma, kas ir jārisina. Un es priecājos, ka jūs teicāt, ka ne tikai kuģu drošums ir svarīgs jautājums, jo es nemāt vairāk Koskon Kordievā arī ir jāgarantē, ka jūras eh, transports ir efektīvāks un zaļāks. Mēs nevaram aizmirst to, ka ir dažādi konkurences eh, apstākļi dažādos sektoros, un par to risinās pašreizējās politiskās debatas. Tātad eh, izmaiņas sērdirektīvā ir svarīgas, komisija šeit būs ļoti noteicoša loma, un mums ir jāgarantē tas, ka netiek kropļot konkurences nosacījumi. EMSA, Eiropas eh, jūras eh, drošības aģentūra un diskusijas, eh, kas ar to saistīts. Jūs par to runājāt. Jūs minējāt arī referentu. Jūs teicāt, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums. Pāraudzība, kuru veic EMSA, Te vajadzētu attiekties uh, arī uz platformām jūrā, lai garantētu drošību. Un jūs teicāt, ka ir svarīgi, lai jūrnieku apmācība Eiropā būtu ļoti augstā līmenī. Ir bijušas debatas eh, par Koskonkordiju šorīt no rīta. Mums ir vajadzīgs to visu apvienot, kombinēt efektīvākā veidā, iekļaujot eh, arī eh, kopīgo krasta apsērdes dalībvalstis, to vēl nav sapratušas. Mēs varam apvienot komandas. Es redzu, ka Eh, tad eh, prezidents māja ar savu mm, amurīti, bet man tomēr ir vēl daži jautājumi. Kā ir ar satelītiem un kuģu transportu? Kā mēs varam panākt progresu šajā jomā? Ir eh, tad, tad Gibraltāra maršruts un Prosperos maršruts ir jauni veidi, kā uzlabot kuģu drošību. Mēs jau runājām par, par turismu, tāpēc neiedziļināšos. Alkadrāvī kungs, es un Dēka grupas vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies, ministrs kungs, par jūsu prezentāciju. Vēlos jums eh, vēlēt eh, veiksmi nākamo sešu mēnešu laikā jūs darbā. Es eh, sākšu um, ar Costa Concordia. Es domāju, ka mums ir nepieciešams iedziļināties visos aspektos, kas ir saistīti ar šo avāriju. Un, ja nepieciešams, iespējams, mums būs jāapsver jauna, jauna regulējuma attiecībā uz evakuāciju. Un es esmu drošs, ka mēs par to ar jums varēsim runāt nākamo mēnešu laikā. Es domāju, ka kopumā jūrniecības sektorā ir viens liels izaicinājums, kas mums jārisina. Tas ir piesaistīt pietiekam daudz jaunu cilvēku šim sektoram. Tā ir diezgan liela problēma un tāpēc mums ir nepieciešama laba apmācība, kā arī karjeras iespējas jauniem cilvēkiem. Ir daudz lietas, ko mēs varam šeit pasākt, daudz, daudz iniciatīvas, eh, pie kurām varam strādāt. Ir arī jautājums par eh, jūrnieku apmācību, tas ir viens aspekts. Es domāju, ka eh, mums to jāstāsta plašāk. Jūs arī minējāt Falkensteina kunga ziņojumu par MSS kompetences palielināšanu. Es domāju, ka parlaments un padome varēs sastrādāties konstruktīvā veidā pie šī jautājuma. Es domāju, ka mēs dodamies pareizajā virzienā. Tomēr ir vairākas galvenās jomas, kurās mūsu pozīcijas ir atšķirīgas, piemēram, attiecībā uz kompetenču paplašināšanu kāda ir aģentūrai, piemēram, attiecībā uz naftas platformu uzraudzīšanu, sātos noskaidrot, kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā. Mēs uzskatām, ka būtu labi visu centralizēt aģentūrā un tādā veidā uzlabot tās darbību un sniegt tādā veidā aģentūrai nepieciešamo kompetenci, lai tā varētu reaģēt uz um, avāriju gadījumiem jo sevišķi saistībā ar naftas eh, platformām. Pirāta jautājums, eh, jūs teicāt, ka tā ir liela problēma, bet pie tā jau mēs strādājam daudz gadus. Jūs minējāt eh, konferenci, kur tiks organizēta. Parlamentā būs rezolūcija uz tuvākajā laikā, un, protams, ka mēs gaidām jūs minēto konferenci konferenci, kurā piedalīsies arī komisija. Es domāju, ka mēs būsim iesaistīti šajā pasākumā, bet par to vēl ir jādiskutē. Un tad attiecībā uz turismu. Un pavisam īsi izteikšos, šis tiešām ir ļoti svarīgs sektors. Tomēr tas arī ir tāds sektors, kurā ir tiešām maza Eiropas līmeņa iniciatīvas, un eh, tāpēc es domāju, ka ir pienācis laiks ar jūsu palīdzību tātad eh, nodrošināt kredītlīnijas Eiropas budžetā, lai būtu attiecīga rīcība politika un finansējuma šādā rīcība politikā Eiropas līmenī. Es vēlētos zināt, vai jūs to atbalstīt. Paldies! Maisners kundze no liberālu grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, ministra kungs. Paldies eh, par jūsu prezentāciju. Attiecībā uz integrēto jūnicības politiku Šis jautājums ir svarīgs ne, ne, ne tikai tāpēc, ka es eh, izstrādāju ziņojumu, bet tāpēc, ka tas ir svarīgi nākotnē, kā sakas kungs eh, sanāca pie nākamā ziņojuma par Eiropas Savienības jūrniecības politiku, kas eh, ir daļa no vispārīgās Eiropas Savienības politikas, un, protams, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt finansējumu. Šodien pēcpusdienā es runāju ar Ziemeļvācijas ministriem, kuri ir ļoti saistīti ar uh, zinātni un jūrniecības izpēti. Ar jūr, jūrniecības izpēti, tātad daudz cilvēku saprot uh, jautājums, kas saistīts ar zivīm, bet patiesībā eh, tam ir liela uh, saistība ar tieši ar kuģošanu un cilvēku neiedziļinās aspektos, kas, kas ar to ir saistīti. Un tur var rasties daudzas jaunas darba vietas, un tāpēc ir arī pētniecība svarīga. Mums ir daudz zināšanu attiecībā uz tehnoloģijām, uz pārvadājumiem un jūras biodaudzverdības aizsargāšanu. Tā kā jūs strādājat ar jūrniecības transportu, jūs ministrijā varbūt jūs varētu tomēr protestēt Es nezinu, vai ir eh, zināms, ka mūsu Eiropā ir tik daudz zināšanu, uz kā, var izveidot, uz kā pamat var izveidot jaunas darba vietas. Un mans jautājums eh, ir šāds. Tātad eh, kuģošanas drošība jūrās ir svarīga, ņemot vērā Itālijas avāriju. Mēs runājām ar Kallas kungu šorīt, un mani kolēģi arī par to ir uzdevuši jautājumus. Mums ir jāskatās, kā tas vispār varēja notikt. Vai, tas, vai tā bija cilvēciska kļūda, vai tas bija kāds uh, cits aspekts? Vai mums ir eh, pietiekami laba tiesība aktu īstenošana? Varbūt uh, mums ir noteikumi, bet tie ir labāk jāizmanto, lai izvairītos no šādām nelaimēm. Attiecībā uz tā saucamo zaļo kuģošanu, ekoloģisko kuģošanu tajā ir eh, daudz potenciāla, daudz eh, zināšana par to, kā padarīt ehm, jūrniecību zaļāku. Mums ir jābūt drošiem, ka mēs zinām, ka kāds ir izdarāms. Un šajā, pie šī jautājuma strādā vairākas eh, komitejas, uzskatā arī rūpniecības komiteja. Un pēdējā lieta, par ko runāšu, attiecībā uz sēru direktīvu. Par to pie tās eh, strādā vīdes eh, komiteja. Mums ir jāgarantē visiem vienādas tiesības, eh, ir nepieciešams, lai jūrniecība kļūtu ekoloģiskāka. Protams, ka Dienvidā Eiropa nav tātad priecīga par šo sliekšņu apzināšanu. tomēr būtu ļoti labi, ja jūs varētu uh, sniegt uh, tad, uh, impulsu šī jautājuma virzīšanais priekš. Tagad eh, Kramerkungs eh, zaļo grupas vārdā. Paldies par jūsu prezentāciju. Jūs runājāt par upuriem un ģimenēm un eh, paudāt savu līdzjūtību, līdzjūtību traģēdijā cietušajiem. Tā nav tikai traģēdija, kurā daudz cilvēki nomira, Eh, bet eh, arī tūkstošiem litru eh, degvielas apdraud vidi. Jūs runājat par vienādām tiesībām, vienādiem noteikumiem visiem. Mēs zinām, ka. Tātad jūrniecībā. Tad ir, var izvietoties līdzīga situācija kā ar atkritumu novietnēm, tā ir runa par īpašiem atkritumiem. Ir tātad eh, eh, Baltijas jūras noteikums, ka sēra sa, saturam jābūt 0,1% maksimāli, sakot ar 2015. gadu. Bet tātad eh, par to ir iebildums, vēlētos zināt, kāda ir jūsu nostāja šajā jautājumā. Un vai Konkordijas nelaime būs pietiekams eh, stimuls, lai noteikti šādu eh, tātad, slieksni vidusjūras reģionam un pārējai pasaulē, lai eh, kuģu degviela neradītu milzīgu risku videi un lai visiem būtu vienādi noteikumi. Tas, protams, nozīmē papildus izmaksas. Bet būs arī milzīgi ieguvumi tā rezultātā visai jūrniecībai. Un otrkārt, Tomēr pirmkārt saistībā ar šiem kruīzi kuģiem pirms kāda laika Vācijas eh, dabas aizsardzības asociācija teica, ka eh, kruīza kuģi sakarā ir iespējams progress, tomēr viņi vēl, jo, viņu, jo šie kuģi vēlas izmantot mazāk degvielu, kas ir eh, mazāk kaitīga. Tad vai eh, padomes prezidentūra izmantos šo iespēju, nu, runā tikai par eh, šo te nelaimi, bet arī runās par to, kāda kuģi, veida kuģi tiek izmantot saistībā ar zaļās degvielas izmantošanu. Es esmu runājis ar polijas eh, prezidentūras pārstāvjiem par šo jautājumu. Ir Eiropas maršruti gar visu Baltijas jūru. Un parlamentā mēs ar lielu vairākumu nolēmām, lai šie maršruti būtu eh, daļa no eh, Eiropas, Transeiropas eh, tīkliem, e, Eiropas velocēlīņi. Tiem ir liels iespējas, bet maz tiek darīts saistībā ar investīcijām jo, jo šie veloceļi jau tiešām veicinātu vietējo ekonomiku. Es ceru, ka jūs varēsiet eh, eh, tad, eh, sniegt uh, savu viedokli. Un tad vēl uz Baltijas stratēģiju. Tas ir jautājums, kas ir neatkarīgs no, no prezidentūras, ir šī Baltijas stratēģija, valstis snā, kopīgi sastrādājas, ir, Dunavs, ir Donavs stratēģija, kurā ir desmit valstis, vai Eiropas Savienība parāds kaut ko līdzīgu vidusjūras valstīm neraugoties pašreizējo situāciju, jo ir skaidrs, ka kopīgi darboties var panākt vairāk. Paldies par jūsu prezentāciju vēlreiz. Mrs. Foster. Fost Fosters kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, atvainojos ministram, ka nevarēju ierasties ātrāk, bet uh, mans asistents um, konspektēja jūs teikto Es gribētu uh, runāt par uh, komisijas komentāriem uh, šorīt no rīta par um, jūras šo negadījumu ar Konkordiju. Katrā ziņā tagad arī jūs kā Dānijas prezidentūra padomē noteikti sekosiet notikumu gaitai un uh, Es domāju, ka mēs par to varēsim sīkāk runāt, tad, kad būs zināmi izmeklēšanas rezultāti, un tad būs, mēs varēsim pieņemt lēmumu par to, vai kaut kas ir vai nav jādara. Kā jau es teicu, mēs uh, savā politiskajā grupā izvērtēsim jūsu teikto un ar nepacietību gaidām iespēju sastrādāties ar jums saprotot, ka jūs esat atbildīgi arī par uh, uzņēmēju darbību un izaugsmi un transports ir ļoti svarīgs šajā jomā, un mēs vienmēr esam uh, gatavi pieņemt regulējumu, ja tas ir nepieciešams, bet ir gadījumi, kad mums ir uh, jābūt piesardzīgiem, lai pārāk neiegrožotu konkrēto nozari ar uh, Um, normatīvajiem aktiem, tādējādi ierobežojot arī izaugsmi. Lielas paldies jums vēlreiz! Paldies, Količeka kungs lūdzu! Paldies, priekšsēdētāju kungs, ministra kungs. Man ir trīs jautājumi. Pirmais, es ceru, ka Dānijas prezidentūra mm, spēs um, nodrošināt eh, izmeklēšanu mm, šajā kuģa negadījumā saskaņā ar direktīvu, kur pieņēmām. Otrais jautājums. Kāds ir jūsu viedoklis par progresu attiecībā uz grozījumiem par vecajiem tankeriem. Tas ir liela problēma, jo veci Eiropas tankeri tiek eksportēti, tie tiek um, izjaukti dažādās vietās, Āfrikā, Indijā un tā tālāk. Trešais jautājums - jūras transports. Kāda ir jūsu attieksme attiecībā uz šo transporta veidu un tā attīstību? Jo tā ir skatīta kā mazāk svarīga kategorija nekā uh, vilcienu, bet tā, tāpat ir svarīga mm, priekš turisma attīstības. Paldies. Ministra, Ministra kungs, vai jūs vēlaties atbildēt uz izskanējušiem jautājumiem, un pēc tam došu vārdu pārējiem pieciem deputātiem, kuri man ir runātāju sarakstā. Jā, protams. Paldies. Liels paldies par jūsu komentāriem. Uh, un eh, konstruktīvajām piezīmēm. Es centīšos atbildēt uz jautājumiem mm, saskaņā ar kārtību, kādā tie tika uzdoti. Sākumā mm, jautājums par jūrnieku apmācību. Mm, padomē mēs šobrīd strādājam pie grozījuma projekta un šobrīd nav nepieciešams uh, Uh, uzņemties iniciatīvu šajā jautājumā. Mēs kā prezidentūra uh, centīsimies darīt maksimālo, lai uh, panāktu vienošanos starp padomi un parlamentu, bet galvenokārt ir nepieciešams, lai būtu dialogs starp mm, pusēm, lai labāk varētu saprast mūsu mm, katra pozīcijas un prezidentūra veltīs nepieciešamo laiku, lai nonāktu pie vienošanās, tostarp arī par mm, izglītību, apmācību jūras joma. Tālāk bija jautājums par sēru direktīvu. Tas ir jautājums, kas arī mm, ietilps mūsu prioritātēs. Savienībai ir jāvienojas, lai atjauninātu šo direktīvu, lai mm, prasības, eh, kāds pastāv tiktu pārnestas arī Eiropas Savienības likumdošanām. Tālāk bija jautājums arī par Blue Growth. Tas var būt eh, vērtīgs instruments, lai atbalstītu ilgspējīgu mm, jūrniecības attīstību. Blue Growth tās ir svārīgs jautājums un, un, un šī izaugsme varētu kļūt kaut kas ilgspējīgs un Eiropai būs attiecīgā kompetence, kur to varēs labāk izmantot šīs izaugsmes ietvaros. Un jautājums par Dānijas prezidentūras nostāju attiecībā uz jūras transportu fizisko plānošanu. Mēs šeit um, Eiropas Savienības līmenī daudzas dalību valstis uh, nacionālā līmenī strādā pie mm, jūras jautājumiem, un Eiropas iniciatīva varētu būt interesanta komisijas iniciatīva, kas noteiktu ietvarus šīm mm, jūrniecībai, un kā mēs to varētu mm, skatīt, piemēram, vidas aizsardzības jautājumam. Atkarībā no komisijas eh, piedāvājuma un no laika grafika mēs redzēsim, vai būs iespējams skatīt šo jautājumu Danijas prezidentūras laikā. Vairāki runātāji, lai neteiktu visi, runāja par Kosta Konkordija nelaimes gadījumu. Šī katastrofa, šis mm, gadījums mums liek domāts, un liek domāt, un, protams, tas ir dabiski, mums par to ir jādomā. Mēs gaidām ziņojumu par šo katastrofu, un es piekrītu komisāram Kallasam, ka ir mm, jācenšas noskaidrot, kādi ir noteikumi, kas vislabāk varētu saglabāt un nodrošināt pasažieru mm, mm, apkalpes drošību, kā arī vīdes jautājumu, un visu pirms nepieciešams ziņojums par Mm, apstākļiem un šīs katastrofas faktiem pirms pieņemt kādu nu, lēmumu par jauniem noteikumiem, bet tas ir jautājums, ko, kuram mēs cieši sekosim un raudzīsimies, kā lietas attīstās tālāk. Jautājums par STC dubultvē direktīvu. Kaustaka un Kordija direktīva katastrofa parāda to, cik svarīgi ir ātri pārnest šīs konvencijas noteikumus Eiropas likumdošanā. Un arī šeit tas ir jautājums, ko mēs darīsim, un mēs centīsimies veicināt šo transponēšanu. Un vairāki mm, runātāji izteicās par jūrniecības kompetenču konkurētspēju. par jūrniecības darba konvenciju ir svarīga, lai mēs ratificētu šo konvenciju, ir svarīga, lai mēs strādātu kopīgi, nu, lai šī konvencija stātos spēkā, lai būtu labi darba un drošības apstākļi. Un arī jāraugās, lai tie būtu saskaņā ar konkurētspēju. Runājot par mm, šiem kuģiem, e, komisija piedāvāja reglamentēt offshore zonas, un mērķis ir stiprināt drošību visās dalību valstīs šīm platformām arī offshore zonās, un jau šodien pastāv likumdošana ir ļoti striktas normas, kas pastāv dalību valstīs, un mm, tajās um, dalībvalstīs, kurās ir šādas platformas. Un runājot par pirātismu, um, manuprāt, šeit runa ir par um, daudz valstu prioritāti. Un es teiktu, ka ir svarīgi, lai parlaments būtu iesaistīts. Uh, šajās debatēs, lai e, tas būtu spēlētājs e, savā, šajā e, jomā, lai atrisinātu šo problēmu, kas jo īpaši skar jūrniecību. Un tālāk mēs runājām arī par turismu. Par to tika runāts un Trialogā trīs prezidentūras - Polija, Dānija un Kipram - izskatīja šo jautājumu, bet mēs neesam paredzējuši Dānijas prezidentūras laikā eh, rīkot konferencus vai, vai pasākumus, kas būtu saistīti ar turismu, bet ir skaidrs, ka turisms ir mm, pilnvērtīgi citu dosie, citu mm, jautājumu daļa un Mēs veicināsim turismu Eiropā, lai veicinātu iekšējo tirgu izau, iekšējā tirgus izaugsmi un raudzīties, lai noteikumi un nosacījumi būtu vieni un tie paši visiem un lai veicinātu izaugsme Eiropā un uzņēmumu darbība, un ir skaidrs, ka turismam ir sava loma spēlētā, spēlējama šajā jomā. Un Maisneris kundze runāja par uzņēmumiem jūrniecības jomā un pētījumiem. Uh, Un es teicu, ka labāk ir jāizmanto kompetence uh, un uh, resursi, kāda mums ir jūrniecības jomā. Un nu, nu, vēl bija jautājums par Kostaku un Kordiju. Uh, un, kā jau minēju, tad pirms mm, iniciatīvu uzsākšanas ir nepieciešams iepazīties ar uh, pilnu informāciju par šo katastrofu. Maisners kundze. Arī uzdevu jautājumu par tar um, jūras um, transportu, kas būtu ekoloģisks, zaļš. Uh, tas ir ārkārtīgi aizraujošs jautājums, jo īpaši Dānijai. Dānijā mēs centāmies uh, noskaidrot, kādas varētu būt alternatīvas mm, uh, iespējas um, pašreizējai dagvielai. Dabas gāze, piemēram, Mm, motori, varētu būt motori, kas darbojas ar dabas gāzi, tas tā ir iespēja, kuru mēs skatām un um, par kuru veicam pētījumus šobrīd Dānijā. Tālāk runājot par sēra, sēra mm, direktīvu, tas drīzāk skartu vides ministriju, bet es tomēr varu jums teikt, ka vides ministrija cer noslēgt sarunas par šo jautājumu Dānijas prezidentūras laikām. Karamera kungs uzdeva jautājumu par Baltijas jūras stratēģiju. Nav konkrētas stratēģijas vidusjūrai, bet esmu gatavs izskatīt priekšlikumu, ja tādu mums iesniegtu komisiju. Fausteris kundze, es vēlētos jums pateikties par jūsu komentāriem, par jūsu piezīmēm. Uh, Un es vēršu jūsu uzmanību uz to, ka mēs ļoti pievēršam uzmanību negodīgai konkurencei, kad varojam Eiropā, un mēs uzskatām, ka ir svarīgi akcentēt izaugsmi. Mēs ļoti lielā mērā koncentrējamies uz to, lai rastu risinājumu Eiropas parāda mm, problēmai, bet eh, šajā brīdī ir jāraugās arī, kā mēs varam atjaunot izaugsmi. Un tas katrā ziņā, tā ir katrā ziņā daļa no atbildes par šī izai no krīzes. Un vēl runa bija par iekšējo ceļu integrāciju. Ja es pareizi sapratu, tad jūs sagaidāt um, kādu programmu nākotnē, un tur vajadzētu būt globālam atbalstam Eiropas ietvaros un Danijai. Uh, Gan jau mums nav daudz mazu ceļu, bet mēs apzināmies to, ka mm, citās valstīs varētu būt interesi par šo jautājumu, un tad mēs varētu um, domāt par debašu mm, aizsākšanu šajā jautājumā. Ceru, ka atbildēju uz jūsu jautājumiem, ja nē, tad atbildēšu uz tiem vēlāk. Paldies, vēl ir četri runātāji sarakstā. Rikē kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies, ministra kungs, par to, ka ieradāties šeit un lai jums veicas turpmākajos sešos mēnešos. Dānijai ir izaugsmes ministrs un tā ir laba lieta, tas ir svarīgi turpmākajā šajā laikā. Un es vēlējos uzdot četrus jautājumus. Pirmie trīs ir skar tieši jūsu atbildību saistībā ar izaugsmu un uzņēmumiem, kā jūs jau zināt, tad prezidentūras darba kārtībā ir jautājums par transeiropas tīkliem un finansējumu. Un, protams, zināms, ka citu kolēģi no budžeta un transporta ģenerāla direktorāta jums palīdzēs, bet man ir jautājumi visai konkrēti. Runājot par izaugsmi, mm, šajā brīdī pat rei, kredītreitinga aģentūras uztraucas par izaugsmas jautājumu un uzskatu, ka ir pārāk skarba mm, taupības politika, un tas ir svarīgi Eiropai. Un es vēlējos mm, jautāt mm, šī Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros, ko jūs domājat par summu, kas ir aptuveni 50 miljārdi eiro, vai tā būtu pieņemama summa nākamā finanšu, eh, daudzgad finanšu schēmas ietvaros? Uh, Otrā lieta, kā, kā jūs domājat, vai vajadzētu veicināt subven, subvenciju mehānismu vai kādu citu? Un nākamais, kā, ko jūs domājat par eh, projektu obligācijām un runājot par jūrniecību, ikreiz, kad notiek kāda, mm, kāds, eh, kāda avārija, tad vienmēr jautājums ir par to, kā iztukšot, um, iztukšot um, vai nu šīs bagāžas nodalījumus, jo mēs zinām, ka tur bija uh, daudz degvielas un uh, tagad ir jāatrod šis korpus un šobrīd ir mehānismi, um, aktīvi mehānismi, kas ļauj evakuēt uh, naftas produktus visai vienkāršā veidā, kā jūs zināt, tad iespējas piekļūt bagāžas rezervuāram ir visai grūti lietas, un turklāt vēl ir arī sistēma, kas padara tās nefunkcionālas, un vēl ir arī instruments, kas ir visai dārgs, kas ļauj katastrofas gadījumā tieši piekļūt eh, gan bagāžām, gan rezervuāram, un vai jūs mm, pārēdzat ehm, kādu regulējumu šajā tematā, kas ikreiz eh, pārādās eh, dienas kārtībām kļūst aktuāls, kad notiek kāda jūras avārija, mm, kaut arī tas ir tas ir risinājums, kas nebūtu nemaz tik dārgs. Paldies! Udies, kungs, lūdzu! Grazie, prezidente, benvenuto, signor. Paldies, priekšstādātā. Es gribētu pateikties ministru kungam par to, ka jūs atradāt iespēju ierasties šeit un runāt par ekonomikas izaugsmu. Kā jau mums kolēģis teica, izaugsmu šajā nozarē ir ļoti svarīgs jautājums mums. Tajā pat laikā, godīgi sakot, esmu visai sarūktināts par turisma programmu. Varbūt es esmu palaidis garām pāris lapas puses jūsu programmā. Es ļoti ceru, ka drīz mēs dzirdēsim, ko Dānijas valdība tiešām ir iecerējusi darīt turisma sakarā. Eiropa Eiropai ir eh, daudz darāmā, lai izmantotu patreizējās iespējas turisma attīstībai. Tādēļ es tiešām gribētu aicināt jūs eh, ņemt vērā manis teikto un par to rūpīgi padomāt. Man ir pāris komentāri attiecībā uz eh, Konkordijas avāriju. Mums ir jāatcerās, ka Kosta Konkordija drāma, diemžēl, nav eh, bijusi vienīgā avārija, kurā cieši kruīza kuģis. Pirms eh, dažiem gadiem vesels kuģis ar 800 cilvēkiem uz klāja cieta avārijā, nonāca vētrā, un tā rezultātā daudz cilvēku gāja bojā. Ir vēl daudz citu piemēru tam līdzīgi. Ir arī bijušas mazākas avārijas, bet tās uh, vidusjūrā notiek šad un tad, jo var izcelties uh, pēkšņi milzīgi viļņi. Piemēram, pagājušajā gadā uh, liels vilnes um, uznes uz Spānijas eh, krastiem arī vienu kruīzu kuģi. Kolēģi jau minēja, ka ļoti bieži uh, galvenā problēma ir eh, šo uh, kuģu izmēri. Tās, tos var pielīdzināt peldošām pilīm ar um, milzīgām platībām un, un daudziem stāviem. Rikei kungs runāja par to, ka elektrība uz Costa Cordija kuģa netika atslēgta un ņemot vērā to, ka visa sistēma bija ļoti jūtīga un uh, delikāta un ņemot vērā to, ka bija tik daudz pasažieru klāju uz kuģa, kur nebija šīs elektrības, varbūt par to ir jāpadomā. Un es domāju, ka es, es, es ļoti atvainojos, ka varbūt uh, runāju tik tieši, bet es domāju, ka tas ir vietā. Paldies, Kumucakus kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministra kungs. Es atbalstu to, ko jūs teicāt par to, ka efektīvi ir jācīnās pret pirātismu. Pirātisms eh, kļūst par biznesu ar zemu risku un milzīgu pēļņu, ka rezultātā tiek eh, apdraudēta drošība reģionā un eh, mm, jūras eh, transporta aktivitātes kopumā. Ja globālajai ekonomikai katru gadu tiek nodarīt zaudējumi 7 līdz 12 miljārdu dolāru apmērā pirātismu rezultātā. Ministra kungs, mēs redzam, ka kopš 2009. gada eh, kuģu skaits ANO misijā ir sarucis līdz desmit, un no šiem desmit eskorta kuģiem PT, ANO PTO uh, pārtikas programmas atbalstošie kuģi nevar eskortēt Eiropas Savienības kuģus. Tā kā mums ir jādomā par Eiropas Savienības klātbūtni šajā pirātu apdraudētajā reģionā. Mēs gaidīsim konferenci, ko jūs organizēsiet kopā ar komisiju 28. un 29. martā, un kā mans kolēģis Alkadrāja kungs teica, mēs ar nepacietību gaidām, ka parlaments tiks uzklausīts šajā konferencē. Un es gribētu jūs informēt, ka kā turpinājums iniciatīvai, ko realizējām kopā ar Vandālēnu kungu. Mēs organizēsim debatas pēc mutiskā jautājuma plenārsēdē, visticamāk februārī Strasbūrā vai martā. Tā kā mēs eh, gaidīsim, ka prezidentūra aktīvi eh, dar, līdzdarbosies arī šajās diskusijās. Un es ļoti ceru, ka Kipras uh, prezidentūra turpinās jūs iesākto šī ļoti svarīgajā jautājumā. Paldies, Ferdānas kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un uh, paldies ministra kungam. Gribētu apsveikt jūs ar um, stāšanos pie šiem amatu pienākumiem. Tajā pat uh, laikā es noteikti gribu uh, Eh, izteikt līdzjūtību visiem Kostakona Kordija traģēdijā cietušajiem, un mēs jau šorīt par to daudz eh, runājām ar Kalasa kungu, un es eh, piekrītu Kolčeka kungām, ka tiešām mums par to ir jārunā. Tajā pat laikā mēs saprotam, ka notiek vēl tehniskā izmeklēšana un notiek arī um, krimināla izmeklēšanas darbības, lai uh, izvērtētu um, visus apstākļus un Itālijas iestādes dara to, kas tām ir jādara, jo es domāju, ka visi Eiropā ir interesēti um, saprast un izprast, kas tehniski notika uz Costa Concordē klāja. Kas attiecās uz turismu, es runāšu vēl tiešāk un atklātāk nekā Rudžes kungs. Sarunās par eh, sagaidāmo daudzgadu ietvaru Eiropas komisija ir piedāvājusi kosmē programmu, lai atbalstītu mazo vidējo uzņēmumu konkurētspēju. Es redzu, ka tā ir arī Dānijas prezidentūras prioritāte. Programmā ir paredzēti budžeta resursi turismam. 302 miljonu eiro. O padomē šķiet, e, tiek e, bloķēta šī iniciatīva e, un parlamentā, kur pretīm lielākā daļa atbalsta šādus finanšu asignējumus turismu attīstībai. Es gribētu dzirdēt, vai Dānijas prezidentūra ir uh, gatava uh, rīkoties pret uh, vairāk dalību valstu izrādīto klajo naidīgumu šāda finansējuma asignēšanai, jo patiesībā naudas summa ir pavisam neliela relatīvi. Tajā pat laikā turisms ir ļoti svarīga nozara, lai palielinātu konkurenci Eiropā. Uh, Es pavisam vēl īsi, ministra kungs, par pirātismu. Man šķiet, ka vārds pirāt pirātisms varbūt ir jānomaina pret kādu citu, jo lielākā daļa cilvēku pirātus asociē ar Džoniju Depu, kurš uh, karājas uh, vantīs uz kuģa un kāpja uz burām, un es domāju, viņi sāk jau simpatizēt drīzāk šiem pirātiem. Es domāju, ka mums vajadzētu uh, saukt viņus nedaudz savādāk. Šos mm, modernos pirātus, bet uh, Mums šķiet, ka Eiropas Savienības no um, uh, flote netiek pietiekami finansēta, lai modernizētu to, un tas ir nepieciešams, lai uh, varētu veiksmīgi mm, cīnīties pret pirātiem un novērstu kuģu uh, sagrābšanu. ASV, uh, apvienotā karalista un Francija ir vienīgās uh, valstis, kas uh, reāli var nodrošināt šos eskortus, bet mums ir nepieciešams arī bāzes kuģis, kas pavada eskortējošos kuģus, lai um, Eiropas Savienības um, flotas rīcība būtu tiešām efektivitāte. Un uh, Eiropas uh, parlaments uzskata, ka patreizējā Eiropas Savienības uh, eskorta flota ir, nepietiek, ir nepietiekami finansēta. Vārds jums, ministra kungs. Lad mig starte med, med det sidste spørgsmål. Mm, es tūlīt arī atbildēšu šo pēdējo jautājumu kuru uzdev arī mm, citi runātāji, mm, proti pirātisms. Es ļoti priecājos, ka mm, parlaments un Dānijas prezidentūra abi divi izvirza par prioritāti cīņu pret pirātismu. Te runa ir par nopietnu, smagu kriminālu darbību. Uh, Kaut arī pirāti netiek uzskatīti par noziedzniekiem, kaut arī mēs zinām, ka tas ir koncepts, kas ir attīstījies un mainījies. Un tas ir risks, kas um, apdraud jūrniecības nozari un ir svarīgi mm, no prezidentūras puses, uh, lai mēs censtos koordinēt mūsu pūliņus starptautiskā līmenī, lai E, atrisinātu pirātismu problēmu. Es patiesi domāju, ka Eiropas Savienībai būtu jāspēlē nozīmīga loma starptautiskā koordinācijā, vai runa būtu par kapacitāšu stiprināšanu, mm, vai arī militāro pūliņu jomām. Šī konference, cerēsim, ka varēs veicināt e, to, ka šis jautājums ir prioritāte un tā, lai dialogs tiktu stiprināts ar parlamentu. E, vairāki deputāti runāja par turisma jautājumu. Un es te varu atbildēt, ka es pilnībā piekrītu jūsu teiktajam, jūsu piezīmēm. E, patiesi turisms spēlē nozīmīgu lomu Eiropā un tās izaugsmē. Uh, Eiropa ir viens no atslēgas gala mērķiem, un jā, patiesi mums ir jāturpina attīstīt turisma nozara. Un es par to nedaudz runāju savas uzstāšanās ievadu daļā. Mēs patiesi vēlamies izmantot turisma potenciālu, kāds pastāv Eiropā. Bet Eh, protams, nepieciešams eh, palūkoties, kas ir tie uzdevumi, kurus varam nodrošināt Danijas prezidentūras laikā. Un mēs, piemēram, varētu uzlabot konkurences nosacījumus turismu jomām. Uh, Un ir skaidrs, ka tie ir jautājumi, kurā visas trīs prezidentūras - Polija, Dānija un Kipra strādās, tās raudzīsies, lai turisms joprojām ir prioritāte. 2010. gadā komisija, komisija bija paziņojums par konkrētām iniciatīvām, jo īpaši četrās nozarēs - turisms, konkurences nosacījumi, ilgtspējīga atbildība turisma, eh, Eiropas turisma tēla konsolidācija, mm, redzamība, kā ilgtspējīgs galamērķis un turisma integrācija citās Eiropas politikās un finanš, Eiropas finanšu instrumentos. Neviena no šīm iniciatīvām. Dažas no šīm iniciatīvām tika īstenotas, kļuva par realitāti, un es zinu, ka komisija uh, Šobrīd grasās aizsākt citas iniciatīvas, konkretizēt tās, bet par nelaimi finansējums turismam nu, to vajadzētu paredzēt daudz, nākamajā daudzgadu finanšu schēmā. Un šeit es vēlētos arī atbildēt uz pirmo jautājumu, proti Nu, infrastruktūra finansējumu. Nu, tas neskar manu mm, nozari, bet finanšu ministriju, bet uh, uh Eiropas infrastruktūras finansējums jāskata globālā budžeta ietvaros, un uh, tieši kvalitāte un izcilība ļaus mm, atrast līdzekļus infrastruktūrai, tad, tad ir jānodrošina kvalitāte un izcilība. Kā teica mans kolēģis, finanšu ministrs ir tas, kas skata šos jautājumus, tā, to starp arī Project Bonds, jeb projektu obligācijas. Tas ir jautājums, kas arī man ir svarīgs, bet um, finanšu ministrs atbild par šo jautājumu. Un vēl Konkordija katastrofa. Protams, atsevišķos gados mēs um, liekam akcentu uz drošības jautājumiem, un lai varētu izveidot galīgo ziņojumu par sekām šīs katastrofas nosacījumiem mums ir nepieciešams noskaidrot, kā mēs varam stiprināt drošības noteikumus. Tik runāts par dubultu korpusu. Tas arī ir priekšlikums, par kuru tiek runāts sarunās, un mēs ceram, ka nonāksim pie kādiem rezultātiem pēc iespējas ātrāk saistībā ar šo dubulta korpusa priekšlikumu. Uh, Iepriekš es jau runāju par degvielu, kuru var izmantot um, kuģu motorā, un es domāju, ka ir svarīgi turpināt strādāt pie tās degvielas, kāda mums ir pašreiz, un skatīties, kā mēs varētu samazināt patēriņu. Un tāpat vajadzētu arī mm, raudzīties, kā mēs varam evakuēt Uh, degvielu no Konkordijas. Un ielūgums piedalīties Marta plenārsēdē. Es, eh, lab, es priecātos uz to atbildēt pozitīvi, bet jāņem vērā arī mana darba kārtība un citi pienākumi. Un programma par izmaksām būs debates, kas tiks organizētas ministru padomē. Maijā tas notiks. Paldies. Well, minister, Paldies, ministra kungs par jūsu runu, par to, ka atbildējāt uz komitejas locekļu jautājumiem. Mēs eh, ceram ar jums veiksmīgi sasrādēs jūsu Dānijas prezentūras laikā, un kā es eh, jums eh, teicu, mēs agrāk bijām kolēģi, un mēs tiešām vēlamies strādāt ar prezidentūru, lai virzītu uz priekšu darbu pie dokumentiem un palīdzētu jums jūsu darbā. Mēs esam šeit, lai atvieglotu arī jūsu darbu, un mēs uh, ceram, ka jūs pēc Dānijas prezidentūras šeit atgriezīsieties, lai sniegtu pārskatu par paveikto. Paldies! T Tiešām ceram uz veiksmīgu sadarbību nākotnē. Paldies! Jeg vil også uh, lige slutte af med at takke for, for... Arī es vēlējos jums pateikties un vēlējos arī pateikties par jūsu jautājumiem. Paldies, ka komiteja ļāva mm, man izteikties. Jūsu jautājumi bija ļoti labi, ļoti konstruktīvi. Un esmu pārliecināts, ka šāda veida tikšanās mums sniedz iespēju uzlabot dialogu un nonākt pie risinājumiem, par konkrētiem priekšlikumiem, kas ir darba kārtībā, un mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai nonāktu pie konkrēta rezultāta maksimumā jautājumu un virzītu uz priekšu jautājumus, um, ku pareizā virzienā. Un ka mums